Ķersimies pie debatēm un darba kārtības attiecīgi. Pirmais darba kārtības punkts šorīt ir kopīgās debatas par banku savienību. Šeit izskatām divi ziņojumi. Vispirms Hokmarka ziņojums par kredīt iestāžu un ieguldījumu sabiedrību sanācijas un noregulējumu režīmu, un tāpat arī Pētera Simona ziņojums. Tas ir ieteikums otrajam lasījumam. Noguldījumu garantēju schēma. Vispirms došu vārdu Hokmarka kungam, viņš ir referents. Lūdzu, četras minūtes jums. Priekšādātāji, šodien mums jālem par to, kādi pamati tiks likt Eiropas Savienības Banku Savienībai un banku noregulējumu direktīvu, protams, šeit ir stūrakmens. Pagājušā gada 11. decembrī mums izdevās panākt politisku vienošanās par to, kas faktiski būs fundamentāli jauns ceļš, kā īstenot tiesību aktu šai jomā. Līdz šim nav bijuši noteikumi, oficiāli noteikumi par to, kā regulēt bankas Eiropas Savienības lēmumam pat ne nacionālā līmenī. Šis jaunais tiesību akts paredz Eh, tos noteikums, kam jā, jāpiepildās, lai bankas darbība tiktu noregulēta un kā to darīt, lai tas pēc iespējas mazāk ietekmētu nodokļu maksājumus un fin, maksātājus un finanšu stabilitāti. Te tiek paredzēts iekšējās rekapitalizācijas princips, un tas nozīmē, ka tieši bankas akcionāri būs tie pirmie, kas nesīs uz saviem pleciem zaudējumus par bankas noregulējumu un darbības izbeigšanu. Te tāpat tiek runāts par to, kā dalību valstīm jātiec vienai pret otru, kā tām jāsadala pienākumi, kā rīkojas varas iestādes. Te tāpat arī tiek teikts, um, eh, par, runāts par to, ka bēliņš, jeb šī iekšējā rekapitalizācija, protams, nevar būt uh, risinājums pilnīgi visās situācijās. Reizēm ir sistēmiska krīze, kad ir vajadzīga valsts iejaukšanās. Neviens nākotnē nedrīkst automātiski pieņemt, ka nodokļu maksātāji palīdzēs glābt jebkuru banku. Nē, un tāpat nedrīkst izslēgt iespēju, ka būs vajadzīga valsts iejaukšanās, lai stiprinātu finanšu stabilitāti. Tāpēc priecājos, ka mums ir pana izdevies panākt to pareizāko līdzsvaru šai ziņā banku rezolūcijas un sanācijas direktīva, kas eh, liek pamatus banku savienībai, un tāpat arī vienotais noregulējuma mehānisms, attiecīgais dokuments par to, būs tie galveni, galvenie virzītāji, kas ļaus 28 dalībvalstīm virzīties uz priekšu, un tie būs vienādi noteikumi pilnīgi visā Eiropas Savienībā. Priekšādā tā es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad, e, kad radīsies diskusijas par banku savienību tālāk, mēs vairs neapdraudēsim. Uh, šo jomu, cenšoties to fragmentēt, saskaldīt, nē, mums būs vienota platforma, un šī direktīva būs, kā jau teicu, tā atspērienu platforma. Un es domāju, ka nākotnē tas būs ārkārtīgi svarīgi. Jo Eiropas Savienības tautsēmniecības spēks un Eiropas Savienības finanšu tirgus uh, stiprā puse ir spēja rīkoties vienādi, vienoti, mobilizēt visus resursus visos tirgos un, lūk, tad attiecīgi panākt respektu no pasaules finanšu tirgiem priekšādātāji. Skatoties varbūt uz tādu plašāku ainu, mēs apskatīsim šo šodien arī citus dokumentus, dokumentus, kas atstās ietekmi arī uz nākamo parlamentu sasaukumu, un eh, tās mūs visus gaida pārmaiņas, kā ar kādām finanšu tirgi vēl nemaz nav sastapušies. Tāpēc turpmākie gadi pilnīgi noteikti būs tādi kā pārdomu gadi par to, cik tālu esam pavirzījušies uz priekšu, kur esam guvuši panākumus, kādi ir rezultāti visiem, visu šo tiesību aktu īstenošanai. Es domāju, ir ārkārtīgi svarīgi konstatēt, kā funkcionē Eiropas Savienības finanšu tirgi pēc tam, kad šie ambiciozie tiesību akti būs pieņemti. Es domāju, ka būtu tikai godīgi teikt, ka šobrīd mēs burtiski bruģējam ceļu stabilam banku sektoram. Nu, mums tiek piedāvāts iespējas, piedāvāts iespējas dinamisku lēmumu pieņemšanai nākotnē, jo mēs atkal un atkal uzsveram to, cik ārkārtīgi svarīgi uzņemties atbildību katrai bankas vadības struktūrai bankām un banku vadītājiem nebūs e, vairs tā sajūta, ka kāds vienmēr viņus glābs un viņi var darīt, ko vēlas. Nē, viņu atbildība ir palielināta. Un tāpēc šajā ziņā cerams, ka mēs būsim atgriezušies pie tirgus ekonomikas principiem banku sektorā. Esam padarījuši ļoti daudz ir augstāks kapitāla līmenis, harmonizēta noteikumi uz noguldījumu garantijas schēmām, jauna noteikumi finanšu instrumentu izmantošanai, attiecībā uz atvasinātajiem instrumentam un tā tālāk. Un es domāju, ja mēs paskatāmies uz šo visu kopumu, ko esam e, panākuši, tad esam panākuši ļoti daudz. Nu redzēsim, kā tas viss funkcionēs praksē domāju, ka mums būtu jāpaskatās arī uz pāris citiem elementiem, kas būs vajadzīgi kopainā. Mums būs vajadzīgs dinamisks finanšu tirgus, un es domāju, šeit tā, tas lakmusa tests e, ļaus mums redzēt, vai tautsēmniecība atsāks izaugsmi vai nē. Es gribu pateikties maniem kolēģiem, darba grupai, dienestam, tāpat maniem kolēģiem, kas lieliski sadarbojās, kas bija ļoti atvērti. Paldies Elīzai Volfam, Filipam, paldies Vikijai un visiem jūsu darbiniekiem, paldies tāpat, tāpat arī ekon sekretariātam par visiem tiem centieniem, ko jūs izrādījāt un par to ekspertīzi, ko ieguldījāt darbā. Un Barņiekungs arī jums paldies par paveikto. Lūk, esam sagatavojuši augsni banku sektoru izaugsmē, tas, lai tā būtu, lai šī joma būtu stabilāka, un nu redzēsim, vai izaugsmē sekos mūsu uh, eh, paveiktajiem. Paldies! saka priekšsādātāja. Tālāk došu vārdu otram re referentam, un tas ir Simonkungs. Četras minūtes, lūdzu. Lielas paldies, priekšsādātāji. Godāmie kolēģi, tie, kas sēž šeit priekšā un kas ir strādājuši pie šī uh, darba, visi tie, kas strīdējās par šo dokumentu, pieci gadi ir pagājuši šim Eiropas parlamentam strādājot pie uh, Eh, tādiem dokumentiem, kas ļautu mums līdz eh, šī eh, sasākuma beigām laicīgi tātad palīdzēt nodokļu maksātājiem. Ar šo banku savienību mums pirmo reizi ir izdevies nodokļu maksātājiem uh, ar direktīvu, un šeit es vēlos uh, runāt tiešiem vārdiem, pārsēdināt uh, mūsu nodokļu maksātājs no pirmajām rindām uz pēdējām rindām. Uh, Tas nozīmē, ka eh, nākotnē, ja kaut kas tam līdzīgs notiks, tad viņiem nevajadzēs vairs piedzīvot eh, tādu pašu eh, smagu slogu. Pādome uzņemas uzraudzību, uzņemas arī noregulējuma sistēmu un tiek ieviesta vienota sistēma, kas ļautu pārvarēt šāda veida krīzes. Šāda veida noguldījumu garantijas schēma jau ilgi ir gaidīta. Un šodien parlamentā mēs varam teikt, ka mēs eh, tik ilgi strādājām. Ir tiešām labi, ka mēs gājām cauri pirmajam lasījumam, un tagad ar otro lasījumu noslēgsim šo tiesību aktu. Mēs esam panākuši ļoti daudz, esam panākuši to, ko pirms divar pus vai trīs gadiem padome nekad nebūtu pieļāvusi. Mums ir jāpaskatās arī uz ieguldījumu nodrošināšanas fondiem. Mums ir jāpaskatās arī uz padomes eh, ieteikumiem noregulējuma fondam. Īsnībā tā ir tikai eh, puse no tā, ko mēs eh, šoreiz šodien esam panākuši. Tas nozīmē, ka mēs nodokļu maksātājiem esam nodrošinājuši dubultu stabilitāti. Bankas pašas līdz ar to būs uh, tām būs pienākums atrisināt savas problēmas un nevarēs tās visu uzkāst uz nodokļu maksātāju pleciem. Parastie pilsoņi pēc īsa laika varēs nodrošināt pieeju saviem finanšu instrumentiem. Mēs esam to panākuši. Pēc vienas nedēļas parastam uh, no konta īpašniekam situācija būs daudz labāka. Mēs to paši esam panākuši attiecībā uz noguldījumu uh, fondiem. Uh, Līdz šim uh, dalībvalstīs šī situācija nebija tik skaidra. Mēs esam skaidri pateikuši, ka uh, šie principi ir jāpiemēro. Nākotnē eh, šādas situācijas būs kā likums. Mēs esam līdz ar to situāciju apgriezuši ar kājām gaisā. Kā Es, protams, ļoti labi apzinos, ka tas viss būs jāpārbauda praksē. Es arī tikpat eh, labi apzinos, ka mums vajadzēs pilnīgi visu pārbaudīt un vajadzēs nodrošināt, lai šī sistēma atkal sāktu darboties. Taču esmu pilnīgi pārliecināts, ka parlaments kopā ar komisiju un padomi nākamajā sasaukumā visas eh, skrūvītas pievilks un visu šo mehānismu pārbaudīs. Šajā situācijā es gribētu teikt, ka mums, protams, ir jāskatās uz to, kas ir izdarīts. Un tieši tāpēc gribētu pateikties ēnu referentiem, gribētu pateikties komisijai ar Barņē priekškalā un jo īpaši Lietuvas prezidentūrai, kurai bija vajadzīgā drosme šo eh, tik eh, it kā bezcerīgo dosie noguldījumu uh, nodrošinājums tomēr uzņemties un mēģināt pie tā strādāt. Tas nozīmē, ka mēs šodien varam pateikt banku savienību. Tā ir ļoti laba zīme nodokļu maksātājiem un pilsoņiem Eiropā. Grāts. Lielas paldies, saka priekšādātāji. Tālāk došu vārdu padomas pārstāvim, un tas ir ministrs Venicēlas lūdzu. Labrīt cienījamie deputāti. Es domāju, ka man ir īpaši paveicies, un tas ir liels gods, ka varu runāt padomas vārdā šajā ļoti svarīgajā sēdē, kad varam droši sacīt, ka esam pavirzījušies uz priekšu Eiropas tālākā integrācijā un Banku Savienības izveidošanā. Banku Savienības izveidošanas pātrināšana uh, sniedz skaidru vēstījumu visiem, kas apšauba mm, to, ka Eiropas Savienība iziet no ekonomiskās krīzes un ka tās ir spērusi visus nepieciešamos soļus, lai tā ekonomiskā sistēma darbotos glūdi. Banku Savienības izveidi ir ārkārtīgi svarīgi. Eh, situācijā, kad mēs vēlamies uh, pāraut šo saikni starp uh, bankām un uh, valstu parādiem, kas, diemžēl, ir kavējis mūsu attīstību daudzus gadus. Likviditāte tirgu ir ārkārtīgi svarīga, īpaši finanšu pakalpojumu jomā Eirozonā. Banku savienības izveide mums prasījusi tikai divus gadus. Un ļauj, e, ļaus mums e, no krīzes iziet spēcīgākiem un izveidot stabilāku monetāro un ekonomisko savienību, kas balstās uz solidaritāti visā Eiropā. Tā nodrošina likumdošanas ietvaru, eh, uz kuras var to attīstīt tālāk. Tā palīdzēs attīstīties eh, mūsu iekšējam tirgum. Tas nodrošina minimālo eh, likumdošanas ietvaru Atcerēsimies 2003. gadu, kad mums bija tikai kapitāla prasības. Tas ļāva mm, un eh, prasīja, lai viss bankas izveidotu nepieciešamo likviditāti un tiktu galā ar stresa situācijām. Šobrīd ir eh, dalību valstu uh, eh, likumdošanā noteiktie pienākumi bankām saskaņā ar Bāzeli 3 kas ietver sevī depozīta garantiju schēmu kura nozīmē to, ka mēs varēsim izvairīties no tādām problēmām, e, kas e, rodas no nestabilitātes tirgū. Tas nozīmē, ka e, noguldītājiem līdz noteiktam līmenim tiek nodrošināta drošība un bankas bankrot vai maksātnespējas gadījumā noguldītāji nezaudēs pilnīgi visu. Īpaši svarīgi tas ir mazējiem un vidējiem uzņēmumiem, arī valsts iestādēm. Un es padomus vārdā eh, varu jau iepriekš paredzēt, eh, ka eh, mēs apstiprināsim depozitu garantijas schēmu un tā tas būs vēl viens solis uh, ekonomiskās stabilitātes uh, virzienā un ieguldījums kopējā darbā, ko esam veikuši kopš pagājušā gada sadarbībā ar parlamentu. Un depozīta garantijas sistēma ir ārkārtīgi svarīgs elements, kas ir ārkārtīgi nepieciešams Eiropas, eh, Eirozonai. Tālāk runājot par banku sanācijas ziņojumu, tas ir ļoti svarīgs teksts Tā ir daļa no kopējās sistēmas, kas nodrošinās banku izdzīvot spēju sarežģītās situācijās. Būtībā tas nodrošinās banku pamatu funkciju uh, nepārtraukšanos. Un tas nozīmēs arī to, ka nodokļu maksātāji nebūs galvenie uh, finansiālā sloga nesēja krīzes situācijās. Eh, runājot par uzraudzības dimensiju, regula par eh, uzraudzības mehānismu nosaka banku uzraudzības mehānismu visā Eirozonā un arī citās Eiropas valstīs, kas vēlēsies pievienoties šai sistēmai. Tas attieksies uz sistēmiski svarīgām bankām un nozīmē sadarbību ar eh, dalību valstu uzraudzības iestādēm. Tas nodrošinās vienādus spēles noteikumus ja mēs runājam par konkurenci finanšu pakalpojumu e, sistē, e, sfērā. Un e, es ceru, ka mēs varēsim vienoties par šīm regulām, jo ir ārkārtīgi svarīgi, lai šie tiesību akti tiktu apstiprināti. Nav nekāds noslēpums, ka process ir bijis gana sarežģīts, bet mēs varam pamatot lepoties ar šo sasniegumu. Nu, protams, ka neviens kompromiss nebūs ideāls visiem, bet ambīcija līmenis ir ļoti augsts. Un uh, uz šī pamata es ceru, ka mēs varēsim vien, panākt tādu vienošanos, kam visi varēs piekrist. Jā, tas ir ļoti tālajošs mērķis bet mēs atrodamies tikai soļa attālumā no šī svarīgā sasnieguma. Esam radījuši pamata garantijas noguldītājiem un nodokļu maksātājiem, kas ir izšķiroša stabilitātes nodrošināšanai un spēja izvairīties no krīzēm nākotnē. Un es pateicos referentiem, nē, referentiem, kā arī ekonomitejai un visam parlamentam par uh, lielo darbu, kā arī komisāram Barņiekungam, kas arī ir spēlējis izšķirošu lomu visā šajā procesā. Pateicoties jums visiem un jūsu ieguldītajam darbam un arī ECOFIN padomas vadītājiem, Eiropas Krievijas finanšu ministram, jāsaka, ka visi kopā mēs esam panākuši šo te institucionālo uzvaru. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātāji ministram. Tālāk došu vārdu komisāram Barņē. Lūdzu. Merci, madame. paldies, priekšādātāji. Priecājos jūs visus šeit redzēt šorīt. Labrīt. Jā, esam nonākuši pie ļoti svarīga brīža. Nu, ne tikai tāpēc, ka jū, tas ir jūsu sasākuma pēdējā plenāra sēde, bet arī tāpēc, ka šis dokuments, kas ir mūsu priekšā, ir ļoti svarīgs jo tas ir dokuments, ar kuru palīdzību kopā ar prezidentūru jūs kā parlaments veidojat e, kopējo noregulējumu struktūru finanšu stabilitātei Eiropas Savienībā. Mēs vēl neesam izkļuvuši no visām grūtībām, e, ko izraisīja 2008. gada finanšu krīze, kas tiešām skār mūs ar vēl nepara, ne, nepra, bezprecedentu spēku. Visi šie valstu parādi, kas radīja būtiskas tautsēmniecības e, problēmas, sociālas problēmas, ko vispār pat nav iespējams eh, tādos vienkāršos vārdos aprakstīt. Skatoties šai krīzē sejā, ko darām nu jau no 2010. gada dāmas un gungi, mēs esam strādājuši kopīgiem spēkiem, darījuši ļoti daudz, lai lūk varētu likt priekšā šādu dokumentu. Komisija ar Barozu kungu atbalstu ir likuši vairāk, priekšā vairāk kā 40 eh, tiesību aktu uz ierosinājumus, tā lai vērstos pret krīzi un nestabilitāti. Un raugoties tagad uz, uz šiem dokumentiem, eh, es gribu teikt, ka šis ir viens no centrālajiem tiesību aktiem, kas regulēs tālāk 8300 bankas Eiropas Savienībā. Šeit ir iekļaut virkni atsauces dati, te ir lūk eh, noteikumu rokas grāmata, Tiek runāts gan par investīciju garantiju schēmu, noguldījumu garantiju schēmu un tā tālāk par noregulējumu mehānismu, tieši tā kā stāstīja nu pat referenti. E, tas ir svarīgs solis. Gribu teikt paldies abiem referentiem, paldies arī ekonu komitejai, visiem ēnu referentiem jo jūs esat mm, sagatavojuši divus tādus dokumentus, kas būs svarīgi visam tirgumu, kas nodrošinās finanšu līdzsvaru. Tātad šī vienotā noteikuma rokas grāmata visam banku sektoram visā Eiropas Savienībā. Te tiek ietverti virkni profilaktiski pasākumi, pārvaldības pasākumi un eh, noteikumi par to, kā rīkoties, ja banka nonāk grūtībās. Un, e, kā jau jūs teicāt, nedrīkstam pieļaut to, ka visos gadījumos uzreiz e, uz saviem pleciem šīs grūtības sajūta tieši nodokļu maksātāji. Nu, uzdevums nebija viegls un tas bija īpaši grūts tāpēc, ka zinām taču, kā attīstījās ekonomika, jo no 2010. gada šī finanšu krīze, e, jāsaka, padziļinājās, jo iesākās valstu parādu krīze, kas, protams, īpaši ak akūti parādījās Eirozonā. Līdz ar to bija jāveic daudz spēcīgāka integrācija un bija vainīgs, vajadzīgs šis vienotais uzraudzības mehānisms, kas ļautu banku sistēmu pārvaldīt ticamā, uzticamā veidā. Te bija lūk divi posmi laikā no septi, 2012. gada septembra, un te gribu teikt paldies arī visām prezidentūram, kas strādā pie šiem dokumentiem laika gadā Kiprai, Īrijai, Lietuvai, Un, protams, tagad lūk arī Grieķijas eh, prezidentūrai paldies tieši Venecēlos kungam un finanšu ministram Grieķijas valdības ietvaros un viņu dienestiem, protams. Nu, līdz ar to mēs pārējam tā kā tādā virskaņas ātrumā, cenšoties aizsargāt Eiropu. Un, protams, Eiropas parlamenta kontekstā neaizmirsīsim 2010. gadu, kad jūs sagatavojāt nelikumdošanas ziņojumu, kur jūs runājāt tieši par to, kā veidot e, ietvaru banku krīzes risināšanai. Jūs sagatavojāt rezolūciju, kas bija tāds kā priekšvēstnes šiem ļoti svarīgajiem dokumentiem, ar ko komisija nāca klajā pēc tam. Lūk, pagājuši četri gadi un visi kopīgam spēkiem esam šo koncepciju izstrādājuši tādā reālā dokumentā. Un lūk, eh, vispirms mēs izstrādājām vienoto uzraudzības mehānismu, kas ļaut uzraudzīt visas bankas tā, lai tās piemēro vienādus noteikumus šai vienotajā tirgu jo ir, lūk, vajadzīgs šāds vienots noteikumu kopums, tepat laikā, protams, arī jāīsteno tāda federāla pieeja. Tāpēc te gribu teikt paldies Marijanai Taisenai, Svenam Gīgoldam, kā arī Jānu referentiem, kas strādā pie šī dokumenta. Ba Eiropas centrālās bankas ietvaros Daniels no I ļoti daudz strādājas, Sabīna Lautenšlēger tāpat. Viņa palīdzēja šo vienotu uzraudzības mehānismu jau iedzīvināt. Uh, padarīt funkcionālu, bija arī lūk politikas testi, bija stresa testi, kas tika izpildīti, to darīja Eiropas centrālā banka, un tas viss tika darīts, lai Eiropas pilsoņi atgūtu ticību uh, finanšu tirgumu. Pēc tam, lūk, eh, nu, nācās strādāt pie noregulējuma mehānisma. Varbūt tas bija pat vēl grūtāk nekā strādāt pie uzraudzības mehānisma ņemot vērā, kas šeit tikta likts uz spēles un cik dažādas bija nostājas izējas punktā daudziem dažādām iesaistītajām pusēm. Bet izmantojot pragmatisku pieju, mums ir izdevies nonākt pie kompromisa. Un jāsaka, šis kompromiss pilnīgi noteikti ir solis uz priekšu, milzu solis uz priekšu, tāpēc liels paldies Elīzai Ferērai, liels paldies arī ekonkomitejas priekšādātāja Šaronai Bolzai, Korinai Vortmalai Holai, tāpat liels paldies Svenam Gīgoldam, Vikijai Fordai, kas visi ieguldīja milzu darbu sarunu laikā strādājot pie šī dokumenta. Un, eh, lūk, reizēm pat mm, līdz pat 17 stundām sēdējām un spriedām par to visu. Es domāju, ka līdz ar to mēs savu uzdevumu esam izpildījuši ļoti labi, esam panākuši to, ka banku sektors būs daudz pamatīgāks, spēcīgāks un līdz ar to līdzsvars finanšu uh, tirgos Eiropā tiks atjaunots tie, kas varbūt klausās, redz, ka, nu, lūk, esam mainījuši šo pamatu paradigmu. E, tagad esam nonākuši pie iekšējās rekapitalizācijas kā pamatprincipa banku glābšanas jomā. Uh, Un tam papildus nāk, lūk, arī noregulējuma fondi, ko bankas attiecīgi veido un kas paredzētu banku pašu vajadzībām. Nu, pirms krīzes sākuma, 5, 6, tātad pirms 5-6 gadiem, uh, Uz vienas rokas pirkstiem varēja saskaitīt eh, nu, tādas krīzes, kuros, kurās bija nācies izmantot valstu līdzekļus banku glābšanai. Un, protams, ka nu, toreiz jāsaka arī valstu parādi nebija tik būtiski. Nu, tālāk, noguldītāju aizsargāšana. Tā arī bija jāspēcina. 100 tūkstoši eiro ir tas noguldījums, kas tiek aizsargāts un tas tiek garantēts jebkuros apstākļos. Uh, un tiek attiecīgi piedāvātas virkne privilēģiju pilsoņiem, noguldītājiem, uzņēmumiem, lai tiešām viņus arī šādā veidā aizsargātu. Protams, ir jāveido arī profilaktiski pasākumi, lai krīzes pār neienstātos. Jo šāda veida gadījumos tas notiek gandrīz kā ekoloģiskas katastrofas gadījumos, kad viss epidemioloģiski izplešas, un tas ir jānovēršo pašā saknē. Ir nepieciešams labot jau šos pašus sākuma eh, simptomus, ir jābūt sagatavotiem, un tādā gadījumā visa šī eh, katastrofas saglābšana maksās daudz mazāk, ja to darīsim jau pašā sākumā, nekā ļausim vispirms tā izvērsties visā plašumā banku sektorā. Un katrai bankai šai kontekstā ir jāparāda, ka tā spēja noregulēt savu darbību un eh, neapdraudēt finanšu stabilitāti. Tāpēc šis dokuments ļoti svarīgs. Tālāk. Eirozonā un visās dalībvalstīs, kas līdzdarbosies šai noregulējuma mehānismā, tiek piedāvāta garantija, ka šie noteikumi tiks attiecīgi arī piemērot pilnīgi visām bankām. Ir lūk šis noreg šī noregulējuma valde, kur ir centralizēts eh, lēmu pieņemšanas mehānisms. Protams, ka šī sistēma ir diezgan sarežģīta. Te iejauc arī lūk komisija padome eh, ar zināmu konsultatīvu spēku bet būtiska atbildība tiek uzlikta tieši uz pašu banku pleciem. Šīs sistēmas padom, pamatā ir tāds mm, ticams finansējums, kas savukārt 60% apmērā mm, ieskatītos līdzekļus mm, apkopo ļauj izmantot uz vis, visos gadījumos, un tas nodrošina saskaņotību ar tirgus noteikumiem. Kopumā šī summa lūk tiek glabātas regulēta ar noregulējumu mehānismu un, kā jau teicu, pamatojoties uz vienotu noteikumu rokas grāmatu. Godātie deputāti, gribu teikt tiešām lielu paldies jums! Un, nu, jūs redzējāt, ka arī komisija ir ļoti apņēmīgi strādājusi, lai nonāktu pie darba rezultāta. Uh, Gribu teikt paldies jums arī par tiem vārdiem, ko jūs, atzinī, kad, ko jūs teicāt atzinīgi par komisijas paveikto darbu. Mēs eh, tiešām centāmies darīt visu, lai jums sadarbotos. Jūs pieņēmāt šo kompromisu, tas, protams, nebija viegli, un te es domāju par starpvaldību vienošanos, jo tur bija zinām ierobežojumi, un daudziem arī no mūsu puses to bija grūti pieņemt, bet finansējuma savstarpējīguma kontekstā tas bija vajadzīgs, jo tādā veidā mēs stabilizēsim arī valsts finansējumu, samazināsim risku, ko uzņems noguldītāji, un visi šie aspekti bija jāspēcina, un tas bija iespējams tikai un vienīgi jūsu dēļ, jūsu apņēmības dēļ, visas šīs nianses gala dokumentā ir labi atspoguļotas. Ar Banku Savienības, eh, Banku Savienībā ir šie divi pīlāri un ar tās palīdzību Eiropas projekts ir vēl ambiciozāks. Tas ir nākamais ambiciozākais solis pēc eiro ieviešanas. Šādā veidā nodrošinam vienādus spēles noteikumus, runāsim par to arī G20 ietvaros. Nu redzēsim tālāk, kā tas darbosies. Mums, protams, uzmanīgi jāsako līdz noteikumu izpildēji. bet es domāju, ka līdz šim esam sadāši ļoti korekti, pareizi, eh, cenšoties atbalstīt finanšu stabilitāti, tieši tā kā Hokmar kungs nu pat teica. Stabilitāti esam atjaunojuši, un tagad tālāk uz šīs solidās, pamatīgās bāzes mums eh, ar pārskatāmības un atbildības uzņemšanās palīdzību ir jārada izaugsme. Ir vajadzīga šī morāla, šī ētika banku darbībā, un tas palīdzēs radīt izaugsmi, konkurētspēju Eiropai kopumā. Paldies visiem! Grazie, komisārio Orāla. Lielas paldies komisāram. Tagad izteiksies runātāja politisko grupu vārdā. Tautas partijas grupas vārdā Balca kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Manuprāt, Banku savienība ir projekts, kas šajā sasaukumā finanšu jomā ir viens no svarīgākajiem projektiem, un es domāju, ka Barņiekungs izteica ļoti līdzīgus argumentus. Esmu uh, tautspartijas grupas ēnu referents, un tieši tāpēc ieguldījumu nodrošināšanas schēmas eh, direktīvas pārstrāde man ir ļoti svarīga. Tieši tāpēc es esmu ļoti priecīgs, ka beidzot šī, tiks, šis tik svarīgais temats noguldījumu garantijas schēmas beidzot ir atrisināts. Un man ir arī prieks, ka esam eh, nonākuši pie ļoti labiem rezultātiem. Tagad atskatīsimies pagātnē. 2012. Eh, gadā pirms diviem gadiem plenāra sēdē mm, parlaments nāca klajā ar savu nostāju šajā jautājumā pēc tam, kad padomi bija ļoti ilgi bija bloķējusi šo jautājumu. Pēc tam Lietuvas prezidentūra atkal atsāka sarunas un tikai pēc trīs trialogu kārtām 7. decembrī 2013. gadā mēs panācām vienošanos ar padomi. Uh, Eiropā, nu, visā Eiropā tagad tiks nodrošināti vienādi standarti ieguldījumiem. Tas nozīmē, ka noguldītājiem būs ļoti augsta aizsardzība. Tas nozīmē, ka uh, līdz pat 2000 eiro noguldījumi tiks garantēti. Uh, jo īpaši mazajiem noguldītājiem tiek piešķirta visaugstākā prioritāte. Mēs varam būt priecīgi arī par pieņemtajiem pasākumiem, jo ļoti augstā mērā šie pasākumi garantē noguldītāju drošību. Skaidrs, ka šeit ir ļoti daudz dažādu tehnisku nosacījumu. Nākotnē eh, banku bankarato gadījumos eh, bankas vairs nevarēs eh, rēķināties ar valstu palīdzību viennozīmīgi. Banku savienības otrās pīlārs ļaus nodrošināt banku noregulējumu un ar ieguldījumu nodrošināšanas schēmu mēs varēsim panākt ļoti daudz atbildīgāku vinā finanšu sistēmu. Banku savienība līdz ar to būs plaša sistēma, kas ļaus mums vērsties prest, pret banku krīzēm. Uh, Mūsu mērķis ir visu to nodrošināt līdz sasaukuma beigām, un tagad īsnībā varam teikt, ka esam jo tau, to jau gandrīz panākuši. Paldies! Grazie per il gruppo SD, onore. Lielas paldies! Sociāldemokrātu grupas vārdā dodu vārdu Ferēras kundzei. Četras minūtes. Lielas paldies priekšādētāji! Eh, pašreizējā parlamentārā sesijā ir pēdējā šajā sasaukumā, un eh, Eiropas parlaments pieņems trīs ļoti svarīgus blokus, kas ļaus nodrošināt finanšu krīžu risināšanas instrumentus. Iespējams, ka šī ir pati svarīgākā tiesību aktu pakete, ko mēs pieņemsim kopš 2008. gada krīzes. Atcerēsimies, ka šīs krīzes risināšana eh, aizņēma gandrīz 26% no kopiena budžeta, un uzņēmumi vēl vēl ar vien cieši no šīs krīzes sekām. Šo situāciju varēja risināt savādāk. Parlaments jau 2010. gadā uh, pauda savu nostāju. Barņī um, kungs pieminēja, parlamenta pašinstīvas ziņojumu, kur mēs aicinājām komisiju rīkoties ar drosmi un apņēmību. Tieši Mišela Barņē un viņa darbinieku vadībā mēs esam panākuši atbildi. Bankas ir um, Eiropas Savienības asinis. Bankas ir um, neatņemams elements gan uzņēmumiem, gan ģimenēm. Beidzot, mums būs vienoti noteikumi, kas ļaus paredzamā veidā rīkoties tad, kad uh, banka nokļūst krīzē. Mums ir jānodrošina arī iekšējās rekapitalizācijas noteikumi, un uh, jāatcerās, ka akcionāriem ir jāuzņemās uh, vislielākā atbildība krīzes gadījumā. Bankām vajadzēs veidot uh, fondus, balstoties uz savu riska profilu. Tāpat arī mums ir nu, noguldījumu garantijas schēmas noguldījumiem zem 10 tūkstošiem eiro. Mūsu ambīcijas iet vēl tālāk. Mums ir Banku Savienība ar vienotu uzraudzību, kas e, atrodas ECB, un jau šī gada laikā šī sistēma sāks darboties. Tāpat arī mums ir spēcīga sistēma e, banku noregulējumam. Esmu pārliecināta, ka kā referenti mēs varēsim nodrošināt padomas teksta uzlabošanu. Tas, ko mēs pieņemam, piešķir ECB pilnvaras paziņot, kad viņu prāta banka vairs nav spējīga darboties. Un e, tas viss m, mm, nav nekādā veidā saistīts ar dalību valstu teikto. Uh, Tas nozīmē, ka mēs esam arī palielinājuši un pastiprinājuši visus iespējamos noteikumus. Protams, ka sarunas bija ļoti sarežģītas, un tieši tāpēc es gribētu paust īstenu pateicību Šāronai, Silvijai, Svenam un Vikijai, šiem cilvēkiem, kas veidoja mūsu sarunu vedēju komandu. Uh, Es gribētu viņiem pateikties par viņu pūliņiem, apņēmību un izturību. Tāpat es gribētu pateikties arī politisko grupu vadītājiem, jo īpaši gribētu pateikties sociāldemokrāta grupas vadītājiem un arī Eiropas parlamenta priekšādātājiem, kuri visi ļoti cieši ar mums sadarbojās, lai nodrošinātu to, ka mūsu rezultāti tiešām tiks panākti. Es gribētu teikt, ka Eiropas parlaments eh, bija tāds ļoti spēcīgs un neatlaidīgs saruna partneris. Padomi saprata mūsu nostāju. Es ļoti gribētu pateikties Grieķijas prezidentūrai un arī Eiro grupas vadītājam Disabloma kungam, jo arī viņi ieguldīja ļoti lielus pūliņus, lai nodrošinātu vienošanos starp kopa likumdevējiem. devējiem. Es gribētu pateikties visiem, kas bija iesaistīti šajā darbā. Nu, un, protams, bez mūsu darbinieku palīdzības šie rezultāti netiktu panākti. Taču mums ir jāpievērš arī ļoti liela uzmanība īstenošanai. Mēs būtu ļoti pateicīgi, ja padome pildītu savu šodien pausto apņemšanos, ka viņi mēģinās ratificēt uh, Eh, starpvaldību vienošanos līdz 2016. gada 1. janvārim. Mēs uzskatām, ka arī kredītlīnijai vajadzētu darboties pirms eh, noregulējuma fonds uh, tiek pieņemts. Mums ir jānodrošina arī rekapitalizācijas principu izmantošana, lai nodokļu maksātājiem vairs nevajadzētu finansēt bankas. Mēs gribētu arī atgādināt, ka trešais pīlārs Banku Savienībā arī attiecas uz noguldījumu schēmu, un šis pīlārs vēl ir jāveido. Parlaments ir izveidojis pamatus, lai eh, nodrošinātu neatkarību eh, šajā jomā, lai nodrošinātu, ka noguldītāji un nodokļu maksātāji var uzticēties gan bankām, gan dalībvalstīm. Tagad ir jānodrošina, lai īstenošanas posmā nekas nenoietu greizi. Lielas paldies! Aldes grupas vārdā Klīnca kungam vārds. Kolēģi, finanšu nozare mums pārmeta, ka pēdējā uh, gadā mēs esam uh, šeit uh, izvērsuši uh, regulēšanas tsunami. Es uzskatu, ka mūsu pieņemtie risinājumi bija pareizie un ka šos projektus patiešām vajadzēja pieņemt, lai paaugstinātu drošību šajā nozarē. Uh, Komisārs Barņē norādīja, ka iespējams prioritātes tika noteiktas nepareizi. Mums vajadzēs sākt ar Banku Savienību kā ar pirmo projektu. Banku Savienībai ir e, mērķis nodrošināt e, sasēkdi starp e, valstīm un finansēšanu. Es gribētu tagad runāt par Banku Savienības trīs pīlāriem. Mēs agrāk jau par to esam sprieduši, un tika minēts, ka nebūs vajadzīga šeit regulēšanas arbitrāža. Mums ir visvairāk jādomā par noguldītāju drošību. Es e, domāju, ka e, šīs bāžas par um, interešu nesadarību starp uzraudzību un ieguldītājiem e, nav izrādījušās pamatotas. Tāpat arī ir jāatcerās, ka ECB ticamība netiks apšaubīta. Uh, Attiecībā uz noregulējumu mehānismiem mums, protams, ir jāatcerās, ka bankas ir, ir jābūt, bankām ir jābūt pietiekami spēcīgām. Šī nozare ir jākonsolidē bez nekādas politiskās ietekmes, un mums ir arī jāpāriet no ārējās rekapitalizācijas uz iekšējo rekapitalizāciju. Tas mums ļaus panākt, ka nodokļu maksātājiem nebūs jāuzņemas eh, rēķina nomaksa. Ir jāpanāk, lai risks un atbildība ietu roku rokā. Iespējams, ka šos rezultātus parlaments nebūtu panācis eh, viens pats. Tagad ir noteikti astoņi gadi desmit eh, gadu vietā. Mums ir jānodrošina, lai īstenošanas posmā noguldījumu bankas un mazās bankas gūtu labumu no šiem principiem. Attiecībā uz ieguldījumu nodrošināšanas fondiem es uzskatu, ka šeit eh, dalību, valstu, dalību valstīm atbildībā, eh, atbildībā vajadzētu saglabāties, un es īsti neesmu eh, pārliecināts, vai prezidentūras viedoklis šeit ir pareizais. Paldies. Tagad dodu vārdu Lamberta kungam zaļo grupas vārdā. Paldies priekšādātāji. Nekad vairs, lai tas neatkārtojas. Cik reizi esam šito dzirdējuši? Nekad vairs, nekad vairs, nē, nē, nekad vairs nedrīkstam pieļaut, ka nodokļu maksātāji glābi bankas, kas nolemtas uh, izzušanai. Nu, un šī ir mūsu sasaukuma pēdējā sesija, un atkal, lūk, mēs pieņemam dokumentu, kas beidzot, beidzot varbūt šīs ambīcijas sāk tiešām izstrādāt arī dzīvē un tiešām palīdzēs aizsargāt nodokļu maksātājus. Uh, Nu, šis teksts, kas tiks šodien pieņemts, nu, faktiski ir progress solis uz priekšu. Jā, pilnīgi noteikti akcionāri un banku īpašnieki tiks saukt pie atbildības vairāk nekā nodokļu maksātāji, bet tāpat laikam man jāpauž neliels pārsteigums. Sarunu gaitā dalību valstis ar eh, e ECB atbalstu un arī, zinām, komisijas dienestu atbalstu, eh, kas, protams, ir neoliberāļi cīnījās par to, lai tekstā iekļauj rekapitalizācijas, preventīvās rekapitalizācijas klauzulu, kas ļautu eh, ietu, tā, ļaut iet tālāk un šīs bankas glābt jau tajā brīdī, kad vēl tās nav pilnības, no, pilnībā nolemts iznīcībai. Bet eh, šis priekšlikums atbalstu neseņēma. Man tiešām izbrīna šāda veida attieksme. Uh, Es domāju, ka šāda veida attieksme nav pieņemama. Otrām kārtām. Nedrīkst pieļaut arī to, ka bankas ir pārnacionāls un tad pēkšņi, no nu, grūtību gadījumā tās pēkšņi kļūst par nacionālām bankām. Tādā gadījumā tikai federalizācija pieaugs šīm lielajām bankām ir jātop arī grūtību brīdē pārvaldītām ar valdību konsorciju palīdzību, nevis Eiropas komisijas palīdzību. Visbeidzot, Barņiekungs, eh, attiecībā uz jūsu darbību, nu man ir viena tāda uh, nianse, ir tas, ka uh, nes mums šķiet esam par vēl nonākuši pie šīs domas, ka nedrīkst pieļaut šo pārāk lielo banku veidošanās, kas apdraud eh, finanšu stabilitāti. Mums vajadzēja jau strādāt pie šī jautājuma, un tagad ir par vēlu, jo šis teksts, ko jūs likāt priekšā, nāk tik vēl, ka mēs vairs nevarēsim pie tā strādāt, un man par to ir ārkārtīgi žēl. Paldies! Per il gruppo ECR. Un... Paldies! EKR grupas vārdā Fordas kundzei 4 minūtes. Paldies! Šodien mēs skatām uh, trīs daļas šiem jaunajiem banku noteikumiem. Pirmā ir uh, saistīta ar globālām pārmaiņām, un te ir runa par pagātnes kļūdu labošanu. Agrāk, kad bankas saskārās ar problēmām, iestādēm vai nu vajadzēja tikt galā ar ļoti masīvu banku bankratu vai arī ar nodokļu maksātāju uh, palīdzības pieņemšanu. Uh, tagad uh, vai vajadzēs nodrošināt, lai kreditori nevis nodokļu maksātāji uzņemas rēķinu, rēķinu nomaksu un ieguldītāji tiks aizsargāti. Finanšu pasaule būs daudz drošāka. Un tas galvenokārt ir panākts pateicoties G20 darbam. Uh, Anglijas banka tagad arī ir pieņemta šajā kopējā ietverā. Paldies, kolēģi! Otrā darba daļa ir noguldījumu garantijas. Ir pareizi, ka bankām un nevis nodokļu maksātājiem ir jāsadz rēķini. Dažas valstis ir izvēl, izvēlējušās to darīt ar noguldījumu garantiju fondu. Dažas, tādas kā mūsējā, paredz uh, tādus risinājumus, kur nodokļu maksātājiem ir jāmaksā vairāk nekā 2 miljārdi eiro. Protams, dažādas pieejas var darboties, un tieši tāpēc mums vajadzētu tās respektēt. Trešā daļa ir Banku Savienība. Šeit Eirozona ir nolēmusi iet tālāk, un lēmumi, kas agrāk tika pieņemti dalībvalstu līmenī, tagad tiks pieņemta Eiropas līmenī un uh, fondi tiks apkopoti. Es to varu saprast. Ir jā, jāatcerās, kāda ir Eirozonas situācija, un tieši tāpēc dažas valstis ir izvēlējušās šādā veidā rīkoties. Taču Lielbritānija, uh, kura uh, ir pārstāvēta manā grupā ļoti lielā vairākumā, nav Eirozonā. Un tieši tāpēc šeit parādās tāds kā mūris starp Eirozonu un tām valstīm, kas nevēlas tajā piedalīties. Priekšā mums ir ļoti sarežģītas sarunas. Ja mums būs pieņemta starpnacionāla nolīguma, kur tie ir vajadzīgi, un tiks izvēlētas nacionāls pieejas, kur tās ir vispiemērotākās, un ja būs šī vajadzīgā izpratne par to, ka dažas valstis nevēlas piedalīties Eirozonā, tad šīm sarunām būs labs rezultāts. Paldies! Un tālāk Māties kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Tad, kad finanšu krīze aizsākās, pasaules valstu vadītāji nāca klajā ar visdažādākajām deklarācijām, paziņojot, ka sāks regulēt finanšu tirgus, par to, ka pieņems visādus drakoniskus pasākumus, lai uh, valstis, kas nonākušas smagā krīzē, nekad vairs nenonāktu šādā eh, krīzē. Bija nepieciešama 26% no Eiropas IKP, eh, lai glābtu eh, neveiksmīgi strādājošās bankas, un arī tas nav atrasinājis visas problēmas. Banku savienības projekts ir eh, labākais piemērs tam, kā uh, eh, vadītāji, valstu vadītāji nepilda savus solījumus, veidojot regulējošo uh, satvaru Eiropas finanšu sistēmai. Nu, tiek paredzēts, ka būs kaut kāda supranacionāla banka, kas pildīs visas banku uzraudzības funkcijas kopā ar e, visiem citiem darbiem, kas šai bankai jāveic ar nedemokrātisku institūciju, varbūt visvarenākā un nedemokrātiskākā institūcija visā pasaulē. Un visbeidzot, mēs šeit veidojam noregulējumu fondu. Uh, Mm, nu, bet eh, tas viss ir paredzēts tikai pēc astoņiem gadiem, un kas notiks pēc astoņiem? Tas ir paredzēts tikai astoņiem gadiem, kas notiks pēc astoņiem gadiem? Nu, vai var paļauties uz visiem šiem uh, solījumiem? Jo šķiet, ka šis eh, piedāvājums, šis risinājums ir vienīgās labās ziņas visā šajā pakotnē. Mums tiešām ir jāroda risinājums, bet mums ir vajadzīga labāk regulēta finanšu sistēma kopumā. Paldies, un e, tālāk došu vārdu Paškas kungam. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Komisārkungs, manā valstī banku sektors pašlaik ir stabils. Uh, Un e, banku savienība var radīt tam nopietnas problēmas, jo pateicoties e, tam, ka ir samazinājies valsts īpašumā esošais banku sektors, lielāko daļu banku pārvalda ārvalstu bankas. Un tad, eh, kad visas bankas eh, pārvērtīsies par ārvalstu banku filiālēm, eh, tad tās būs atkarīgas no mātes uzņēmuma un likviditātes situācijas. Mātes bankas valstī un būs problēmas nodrošināt banku stabilitāti un nodrošināt to likviditāti. No nu, es gan negribu teikt, ka Eiropas Savienībā ir kāda slēpta darba kārtība. Uh, lai aizstātu nelielas, stabilas nacionālas bankas ar nestabilām starptautiskām bankām, taču ir svarīgi, lai netnotiktu krējuma nosmelšana šajā sektorā par sliktu nacionālajām mazajām bankām. E, paldies, Sinklērs kundze šeit nav, tāpēc pāriesim pie e, tālākajiem runātājiem un Vortmanas kolas kundze nākamā. Diemžēl nav mikrofona runātājai. Jā. Priekšsēdētājs kundze, šodien ir ļoti būtiska diena ekonomikas un monetārajai savienībai, jo mēs sākam e, veidot, e, gandrīz esam e, nonākuši pie Eiropas banku savienības izveidošanas, un tagad banku uzraudzība notiks Eiropas līmenī. Tas ir ļoti svarīgi, lai atjaunot uzticību banku sistēmai. Banks eh, mūsu dzīvē un mūsu tautsēmniecībā spēlē ļoti svarīgu lomu. Padoms nostāja decembrī eh, bija neapmierinoša. Eh, tā pieņēma neatbilstošus lēmumus virknē svarīgu jautājumu Tas nozīmē, ka um, iespējams radīsies sarežģījumi ar vienotu noteikumu piemērošanu. Taču mēs esam nonākuši pie svarīga uh, pagrieziena punkta, kad ir skaidrs, ka uh, noguldītāji būs pasargāti un banku akcionāri būs tie, kas pirmie maksās ne nodokļu maksātāji. Uh, viņiem būs jāuzņems lielāka atbildība, lielāka atbildība nevis jādzens tikai pēc īstermiņa pēļņas. Vēlos pateikties kolēģiem un Barniekungam par to, ka visi kopā esam nonākuši pie šīs vienošanās. Šī ir mana eh, pēdējā uzstāšanās kā Eiropas parlamenta deputātei un uh, mūsu grupa komitejas vicepriekšsēdētāji, jā, man ir prieks par to, ko esam panākuši šajā laikā attiecībā uz jauniem tiesību aktiem finanšu sektoram. Domājam, ka esam uz pareizā ceļa un tautsēmniecība un ekonomika sāk atgūties. Uh, Diemžēl bezdarba līmenis vēl ir augsts. Protams, eh, vispārēja krīzes atrisināšana prasīs eh, zināmu laiku, bet Svarīgākais ir tas, ka mēs spējam pildīt to, ko esam apsolījuši, un tas ir svarīgi, lai kopienas ekonomiskā dzīve un atvesaļošanās turpinātos. Tas ļaus mums eh, pavērt durvis jaunu darba vietu veidošanai, īpaši jauniem cilvēkiem. Paldies! Paldies. Tālāk došu vārdu Sančesam Presēdo kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Pašreizējā periodā esam pieņēmuši kapitāla prasību normas un izveidojuši Eiropas banku uzraudzības sistēmu, lai izvairītos no krīzes un lai mēs varētu gūt labumu no Eiropas integrācijas. Bet mums ir jāiet vēl tālāk, jo uh, ziņojumu apstiprināšana par kredīt iesāžņu ieguldījumu brokeru sabiedrības sanācijas un noregulējumu programmām un uh, tas, kā mēs risināsim problēmas finanšu sistēmā, ka tas viss vairs negulsies uz nodokļu maksātāju pleciem, es domāju, ka tas ļaus pāraut šo te nevēlamo saikni starp valsts parādu un privātiem parādiem. Tas uzlabos uh, monetārās politikas vienot realizāciju Eirozonā. Vēlos izteikt atbal uh, savu apmierinātību ar vienotā uzraudzības mehānismu izveidi. Uh, un noguldījumu garantija fonda izveidošanu. Tas viss veicinās progresu eh, sistēmas sakārtošanā Un uh, ir svarīgi, ka Eiropas parlaments šeit ir iesaistīts kā likumdevējs, bet ir svarīgi turpināt darbu pie struktūrālām reformām, lai nodrošinātu vienotā mehānismu izveidi depozītu garantijām. Uh, ir jāstrādā arī pie fiskāliem jautājumiem, jo ir nepieciešams, lai būtu gan nodokļi, gan Banka Savienība Eiropas Savienībā. Minūtot 30. Paldies, Šmita kungs, tālāk. Paldies, priekšādātāji. Banku savienība šķiet varbūt ir tas pats svarīgākais balsojums, ko mēs vispār esam veikuši šī sasaukuma laikā. Ar šo dokumentu mēs izveidojam spēcīgu Eiropas Savienības uzraudzības līmeni no ECB puses, tā lai par banku kļūdām nav jāmaksā nodokļu maksātājiem. Eiropas Banku Savienība ir ļoti svarīgs projekts. Jau no paša sākuma esam par to runājuši jo tieši šādā veidā varēsim kļūt tikt pāri tai neusticēšanās barjerai, kas šobrīd pastāv no pilsoņu puses. Bija taču šī situācija, kad lūk, um, Grieķija atstāšot eirozonu un uh, par to visu, vai arī par to visu maksās Eiropas Savienības iedzīvotāji. Nē, to esam visu novērsuši. Eiropas Savienība piedzīvojas ļaunāko grīzi kopš 90. gadiem. Uh, Un es gribētu teikt paldies par paveikto. Īrija un Portugāla arī šobrīd atkopjas no krīzes, un Eiropas Savienība ir parādījusi, ka tā var būt spēcīga grūtos laikos. Banku Savienība radīs stabilitāti. Protams, ir jāturpina reformas, jāturpina tās strauji, un tāpēc priekšādātāji ārkārtīgi žēl, ka Eiropas Savienība um, nevēlas līdzdarboties Banku Savienībā. Zviedrija taču ir milzīgas bankas, kur klientus arī vajadzētu aizsargāt. Es domāju, ka tas nav atbilstīgi. Es tiešām ceru, ka tas mainīsies. Šī ir mana pēdējā uzstāšanās reize kā deputāta deputātam šī sasaukuma laikā, un tāpēc gribu teikt paldies priekšsēdētājai, paldies komisāram, un paldies arī padomas eh, pārstāvjiem. Domāju, ka jūs esat paveikuši lielisku darbu un ceru, ka arī mana valsts pievienosies laika gaitā šai mm, Banku Savienībai un Valūtas Savienībai. Paldies! Honorevole Gīgold. Paldies, tālāk došu vārdu Gīgold kungam. Frau Präsidentin! Priekšādātājs kundze, eh, komisāra kungs, padomas prezidentūras pārstāvi, godāmie kolēģi. Īsumā Banku Savienība ir iespējams vislielākais solis Eiropai šī sasākuma laikā. Noteikumus esam pastiprinājuši, teikt, mums ir kopēja uzraudzība Eiropā un mums ir arī kopēji noteikumi noregulējumam. Tam visam vajadzētu nodrošināt, lai nākotnē nodokļu maksātājiem vairs nevajag maksāt, bet lai pastāv arī apdrošināšana un lai tirgus uh, mehānismi tiek uzraudzīti. Taču šeit uh, pietrūkst uh, divu svarīgu elementu. Te ir runa par nodokļu uzlikšanu finanšu darījumiem. Šis risinājums vēl nav pieņemts. Un mums arī nav risinājuma tam, ka dažas bankas ir tik lielas, ka pat ar viskaistāko noregulēmēt struktūru šīs bankas būs ļoti grūti noregulēt. Tieši tāpēc ir svarīgas sadalītas banku sistēmas. Komisija šeit ir nākusi klājā ar piesardzīgu priekšlikumu, par kuru mums vajadzētu diskutēt un kuru vajadzētu īstenot. Protams, vēl arī nav risināts jautājums, kāda būs parlamenta loma. Parlaments um, visos šajos tiesību aktos ir iestājies par efektīvāku, eiropeiskāku un demokrātiskāku modeli noregulējumā. Mēs esam panākuši lielu progresu šajā virzienā, un tieši tāpēc mēs tagad balsosim par. Taču vienlaicīgi mums ir jāsaka, ka starpvaldību nolīgums, kas paralēli likumdošanai eh, tiek veidots eh, kopienā, ir eh, padomas pārkāpums. Un uh, Eiropas komisijai nebija vajadzīgās drosmes, lai vērstos pret šo pārkāpumu, jo tā taču ir līguma sērdzi un tai tas būtu jādara. Ekonomisko monetāro lietu komiteja ir centusies šos noteikumus atjaunot. 27. pantu otrais punkts, kas attiecas uz banku rekapitalizāciju un ko mēs ar lielām pūlēm ierobežojām, eh, tagad eh, tiek atkal atjaunots. Un šim pantam vajadzētu nodrošināt, lai komisija un arī parlaments eh, iestājas par šādu noteikumu īstenošanu un vēršas pret pārkāpumiem. Paldies, saka priekšsādātā tālāk Streičekungs, vienu minūtu lūdzu. paní předsedající pane komisaři priekšsēdētāji dāmas un kungi komisāra kungs arī, arī es domāju, ka sots šādos gadījumos būtu jāuzliek bankām. Bankas jāsoda par to, ka tās vairāk uzticējās valdībai, kas tām aizdeva līdzekļus, nekā uzņēmumiem. Vienmēr, protams, ir drošāk aizdot valdībām un valstīm nekā uzņēmumiem, bet tā visa rezultātā, tieši tā kā tam vajadzēja būt, notika pilnīgs sabrukums. Benicēlas kungs ļoti labi šo situāciju atspoguļoja. Banku savienībai būtu jānodala valstu parādi no banku iestāžu rīcības, bet tas ir gandrīz neiespējami jo priekšlikums, kas ir mūsu priekšā par banku savienību, nebūtu automātiski nepadara, eh, ne, neuzliek pienākums dalību valstīm attiecīgai rīcībai. Tās nepieprasa reformas. Un varbūt šīs reformas ir pat neiespējams. Es personīgi domāju, ka Banku Savienība nav tas pareizākais ceļš, kā virzīties uz priekšu. Paldies, turpina priekšādātāja. Tālāk Kontis Kungs, viena minūte, lūdzu. Priekšādātāja. Pirms sešiem gadiem piedzīvojām visu šo kazino ekonomikas sistēmas sabrukumu. Tas ietekmē pilnīgi visus. Nezinu, kur mums izdevās rast lielas naudas summas, kaut gan tai pašā laikā ļoti daudzi iedzīvotāji bija bez darba, tirgu spekulanti darbojās pilnīgā patvaļā. Mēs esam tagad dzīvojuši ar taupības pasākumiem jau nezinu cik gadus un kā vēl tas turpināsies. Kiprā visiem šiem notikumiem ir ļoti smagas sekas. Es domāju, ka tas daudz kur ir arī citur. Uh, visi šie Sarkozī un Barozu uh, burtiski upurēja Grieķiju banku peļņas, uz banku peļņas altāra. Un nu, to pašu darīja arī komisārs Rēns. Padomu komisija ECB un lielākā šī parlamenta daļa tāpat diemžēl ļāva banku sistēmai darboties pilnīgi nesodīti. Banku savienība, kas tiek apspriest šobrīd, tiek runāts spēcinās bankas, bet tās ir kaut kādas zombiju bankas, un šī finanšu sistēma beigu beigās tikai turpinās radīt tālākas krīzes un tālākus ekonomikas burbuļus. Paldies, saka priekšsēdētāja. Tālāk Helmer kungs vienu minūtu. Uh, the... Priekšsēdētāji. Priekšlikums, kas ir mūsu priekšā šobrīd, nav adekvāts Eirozonai un pilnīgi nepiemērots visai Eiropas Savienībai. Bez kop bez kopīgās noguldījuma garantijas schēmas Eirozonas bankām nav iespējams panākt nekādu banku savienību. Es saprotu, ka vācieši nevēlas pievienoties šai schēmai, jo tad viņi beigu beigās maksās par Eirozonas banku kļūdām citur. Uh, Mēs Lielbritānijā savukārt nevaram noskatīties uz to, ka Londonas City, kas ir banku darbības centrs, eh, cieš no tā, kā Eiropa bezcerīgi atkal cenšas nākt klajā ar jaunām, jaunām prasībām, bet ir vēl nopietnāks problēmas. Viss šīs iekšējās rekapitalizācijas, līdzekļu samazinājumu un tā tālāk ir tādi kā tad blāksterīši, kas tiek likti uz, uz, uz vēžas, vēžas kartas personas miesas. Nē, tā ir visa šī eirozona, un tas ir tas e, audzējs, kas skaita Eiropas Savienībai. Jūs atsakāties redzēt to, ka viss šis kopējais projekts sagrauja ekonomikas izredzes visai nākamajai paudzei Dienvidē Eiropā. Viņi priekšādātā ir cietuši pietiekami, pietiek beidzot ar šo ļauties maldināšanai, un beidzot ar eiro ir eh, jāizbeidz. Paldies. Helmer kungs Vai jūs esat gatavs atbildēt uz zilās kartiņas jautājumu? Protams. Mr. Helmer. Helmer kungs, saka Fordas kundze, ja jums šķiet, ka šie priekšlikumi ir tik nepiemēroti un tik nepieņemami, tad kāpēc jūsu grupa nav iesniegusi nevienu priekšlikumu un nav piedalīsies nevienā no daudzajām sanāksmēm, ko mēs noturējām pēdējo piecu gadu laikā. Ja šis jautājums ir tik svarīgs, un ir jāsakārto šī nepareizā banku sistēma, tad kāpēc jūs neko nedarījāt un kāpēc jūs nogadiet līdz pašam pašam pēdējiem bridim, līdz pašai pēdējai sanāksmē šī parlapkuma sasaukuma laikā un tikai tad beidzot pateicāt eh, kaut ko, ko jūs domājat? Well, you, Vicky. Paldies, Viki, saka Helmer kungs, vienmēr prieks jūs dzirdēt. Tad, kad jūs esat tik mazā grupā kā es un esat šī struktūrālā minoritāte kā Eiroskeptišas partija, eh, kas ir kas ir pret šiem Eiropas projektiem, tad nav iespējams sakot visiem jautājumiem detalizēt, lai cik šie jautājumi nebūtu svarīgi. Man ir tā privilēģija e, paust savu viedokli par šiem jautājumiem šobrīd, un paldies, Viki, ka jūs man uzrunājāt. Grācie, onorevo. Jūs paldies, saka priekšādātāji, tālāk Gozes kungs, divas minūtes. Merci, Paldies, priekšādātāji. Komisāra kungs, padomas pārstāvi. Man prieks, ka lielākā, tāpat kā lielākā daļa no, no uh, citi izņemot, nu varbūt dažas disonējušas balsis, mēs varēsim balsot par šo ļoti drosmīgo komisijas priekšlikumu kā komisārs. Jūs patiešām esat uh, rīkojies ļoti apņemīgi darbs no parlamenta puses un padomas puses, ir rezultējies ar ko, kopējā politiskā gribā efektīvi rīkoties tautsemniecības labā priecājos, ka visi ir iegu, devuši savu ieguldījumu, un šis teksts tiešām tā visa rezultātā var, ti, var tikt eh, pieņemts pirms sasaukuma beigām. Te runājam par ļoti sarežģītām niansēm. Mums ir izdevies pielikt eh, eh, šos gala punktus, gala nianses uzraudzības mekānisma kontekstā, arī no banku darbības noregulējuma me mekānisma izstrādē un noguldījumu garantījuma schēmas lietā. Tā visa rezultātā mēs ļausim pilsoņiem atjaunot uzticēšanos banku sistēmai un tādējādi arī preventīvi rīkosimies, cenšoties eh, aizstā, novērst jau kādas iespējamas turpmākas banku krīzes. Nu, nākamajam parlamentāram sasaukumam nāksies turpināt strādāt pie finanšu jomas lai tālāk strādātu eh, pie dokumentiem, kas ļautu izvairīties no dažāda veida sistēmiskām krīzēm turpmāk. Mēs esam spējuši tikt galām ar mūsu domstarpībām un esam spējuši vienoties par e, savstarpējumu sistēmu. Un to, protams, varējām darīt tikai izrādot kolektīvu gribu. Tādā veidā esam nonākuši pie laba risinājuma. Un komisāra kungs, jāsaka, šī risinājuma pieņemšanā jums bija ļoti liela loma spēlējama. Un, zināmā mērā, e, nu, tiešām šī darbība bija vienkārši lieliska. Paldies jums par to. Grācie. Paldies, saka priekšādētāja. Tālāk pervanš beres pusotra minūte. Priekšādētāja, paldies. Godātais padomas priekšādētāja komisāra kungs. Eiropas Savienība piedzīvo ļoti augstu bezdarba līmeni, 26 miljoni ir bez darba bet banku sistēma un valstu parādi joprojām ir nepieļaujamā situācijā, un tāpēc mēs pieņemam šeit ļoti būtisku soli uz priekšu par to, kā darbosies banku savienība un par trim pīlāriem. Gribu teikt paldies, kas gan man nav parasti raksturīgi, paldies Hokmar kungam, jo mēs esam eh, kopīgiem spēkiem vērsušies pie banku sektora, to, cenšoties to pārstruktūrēt, tādā veidā aizsargājot arī nodokļu maksātājs, kas tad nebūs pirmajā frontes līnijā tajā brīdī, kad bankas nonāks grūtībā. Un tas, šis, šis ietvers stāsies spēkā 2016. gada 1. janvārī, un zaudējums pirmām kārtām būs jāuzņems bankām pašām. Ja, kad pieņemsim šo dokumentu. Tāpat arī gribu teikt paldies Pīteram Simonam par eh, nogodījumu garantiju schēmas izstrādi, jo arī šeit mēs panākam to, ka eh, noguldītāji pat banku bankrota gadījumā varēs atgūt līdz 100 tūkstošiem eh, eiro noguldījumu. Un visbeidzot gribu teikt paldies arī Elīzai Frērē par viņas sagatavoto ziņojumu, kas nebija viegli. Gribu tāpat teikt paldies par to atbalstu savai politiskajai grupai. Ja mēs šādā veidā esam parādījuši, ka pastāv tāda Eiropas dimensija, ar kuras palīdzību mēs varam iet pāri katras individuālās valsts ambīcijām, mēs varam šādā veidā eh, pār, pārciešot šo saikni starp banku krīzi un valstu parādiem kas nevienam par labu nenāk. Un tāpēc priecājos, ka varam šādā veidā spēcināt banku sektoru, aizsargāt e, investorus, noguldinātājus, noguldītājus un, protams, līdz ar to aizstāvēt varam savus pilsoņus. Grācie, honorevole Klūte. Lielas paldies. Klūtes, kungam, vienu minūti. Jā, ja, jetzt. Danke, Frau Liels paldies, priekšādātāji. Vispirms eh, es gribētu uzsvērt to, ka no mūsu puses Banku Savienība ir pareizais solis un pareizajā virzienā. Ja mēs vēlamies nodrošināt vienotu valūtu, tad, protams, mums ir vajadzīgi arī skaidri atbilstoši noteikumi banku eh, nozarē un ekonomikas politikā vajadzīgi šādi noteikumi. To jau mēs teicām krīzes sākumā. Taču mums ir arī dažas kritiskas piezīmes. Banku savienības mērķi, jo īpaši noregulējuma fondu, mēs e, vēlamies tagad e, vairs neuzvelt e, nodokļu maksātāju pleciem. Taču šī instrumenta izveide, mūsuprāt, vēl nav īsti skaidra un varbūt ar to nepietiks. Tieši tāpēc mums arī ir daudz eh, dažādu šaubu, varbūt nākotnē mums vajadzēs eh, šos instrumentus pārstrādāt. Vēl kāds ļoti svarīgs jautājums ir šīs lielās bankas, eh, kuras nevar bankrotēt, too big to fail. Diemžēl šādas bankas mēs nevarēsim noregulēt ar pašreizējiem noteikumiem, un tas būs izaicinājums nākamajam sasaukumam. Es ceru, ka sasauk nākamais sasaukums spēs sniegt apmierinošu atbildi uz šiem sasāpējušiem jautājumiem. Paldies! Lielas paldies eh, Ferbera kungam eh, pusotra minūte. Paldies, priekšādātāji, eh, komisāra kungs, padomas pārstāvji, godāmie kolēģi. Es domāju, ka pēc pieciem gadiem šajā sasaukumā mēs varam tagad ar lielu lapnumu teikt, ka to, ko mēs 2009. gadā apsolījām Eiropas pilsoņiem, proti stabilu finanšu tirgu un nodokļu maksātāju atbrīvošanu no krīzes saku uzņemšanās, Šo uzdevumu mēs esam izpildījuši ļoti labi. Mums ir izdevies um, izveidot Eiropas uzraudzības struktūras, mums ir izdevies nodrošināt tiešu finanšu tirgu regulējumu. E, tagad vakarā, kad mēs e, balsosim, mēs pieņemsim ļoti visaptverošas noteikumus, un tas nozīmē, ka 25 dalībvalstīs vairs nevarēs būt neregulēti produkti un neregulēti tirgi. Ar Banku Savienību mums e, tagad vajadzēs nodrošināt, lai pati nozare uzņemas savus riskus un lai nodokļu maksātāji runājam, nevajadzētu kļūt par glābēju. Es uzskatu, ka tas ir ļoti liels sasniegums, e, ko mēs e, šajā sasaukumā esam kopīgi panākuši. Man ir daži teikumi vēl sakāmi par finanšu tirgu regulējumu. Diemžēl e, šovakar tiks balsots bez debatēm. Attiecībā uz MIFITA direktīvu mēs vairāk gadu garumā ar ļoti sarešķītām sarunām kur piedalījās eh, komisijas pārstāvji, mēs izveidojuši tādu paraugu lēmumu, kas eh, attiecas ne tikai uz Eiropu, bet kas eh, varētu attiekties arī uz ļoti daudziem citiem ekonomiskajiem tirgiem šajā pasaulē. Liels paldies, kolēģi, par kolēģiālo sadarbību šī sasaukuma laikā. Paldies! Grāci, honorevole Domenici. Paldies, Domenici kungam vārds. Pusotra minūte. Paldies, priekšādātāji. Lūk, šī ir šī parlamenta sasākuma pēdējā plenārsēde Strasbūrā, un tāpēc kolēģi komisāra kungs būtu tikai atbilstīgi, ja mēs varētu izteikt arī tādus vispārīgus komentārus par tiem priekšlikumiem ekonomikas jomā, ko esam centušies īstenot. Vai varam teikt, ka esam apmierināti ar to, jā vai nē? ir zināma gaisma tuneļu galā, un to mēs redzam. Arī kol kolēģi izteikumos tos neatkārtošu, bet, protams, ir arī zināma jēnu mirkļi, nu tāds negatīvais elements krīzes noregulējuma mehānisms, noguldījumu garantījumu schēma, tie ir tādi pozitīvi, e, pozitīvi elementi, jo sargās nodokļu maksātājs, bet nereti lēmumu pieņemšana un īstenošana ir pārāk lēna tiesību aktu jomā, un esmu sarūktināts, ka šī sasaukuma laikā mums nav izdevies pabeigt projektu par banku un nošķiršanu no investīciju darbības. Jo tas varbūt tāda, bet nu cerams, ka tas paliks tad kā uzdevums nākamajam sasaukumam. Jo šī tendence, kur bankas cenšas palielināt darbību, pieaug, pieaug, un tad pēc tam nokļūst parādos, nevar tikt, eh, palikt nekontrolēta. Nē, mums ir jāspēj no, nu, spēcināt šis nodalījums starp mazām kooperatīvu bankām un lielajām bankām. Ar regulējumu palīdzību mums jānodrošina finanšu sistēmas stabilitāte un drošums. Tas, protams, ir sabiedrības vispārējās interesēs, tieši kā Benjamins Franklins teica. Uh, Mm, profilaks ir daudz labāka nekā ārstēšana. Paldies, saka priekšādētāji, tālāk padimātas kundze pusotru minūtu. Paldies, priekšādētāji. Ļoti simboliski šai pēdējā plenārsēdē mēs kā parlaments pieņemam svarīgus dokumentus, kas kalpos par pamatu Banku Savienībai. Lūk, šis noregulējuma mehānisms un vienotais noregulējuma fonds kopā ar vienoto uzraudzības mehānismu tie ir elementi, kas veidos pamatu e, tālākas fragmentācijas novēršanai banku sektorā Eiropas Savienībā. Bankas tālāk varēs veidoties ar pārskatāmu noteikumu palīdzību un saņems, un nodokļu maksātāji saņems aizsardzību vajadzības gadījumos, tā lai tiem nebūtu jāsadz visi ar kļūdām saistītie izdevumi. Tas nozīmē arī, ka spēcināsim likviditāti un kreditēšanu ekonomikai. Tas ir svarīgi un priecājos par šo rezultātu. Paldies arī Grieķijas prezidentūrai par ieguldījumu, kas eh, šī gala vienošanās panākšanā. Un es patiešām priecājos arī, ka jūs kā padomu uzsvērāt to, ka Eiropas Savienībā ir arī trešais pīlārs, ko nedrīkstam eh, ignorēt. Un tas ir vienotas Eiropas noguldījumu garantijas schēmas izveida. Un es patiešām ceru, komisāra Barņē, ka jūs turpināsiet darbu. Gribu teikt jums paldies par to, kas ir jau paveikts un ceru, ka nākamā komisija šo darbu turpinās tikpat veiksmīgi kā jūs, izveidojot šo trešo ļoti svarīgo banku savienības pīlāru. Grazie, honorevole Tais. Paldies. Taisens eh, kundzei pusotra minūte. Priekšādātājs kundzei, komisāra kungs, godāmie kolēģi. Kurš gan būtu domājis eh, šī sasaukuma sākumā, ka šodien mēs spēsim pielikt punktu īstai banku savienībai ar kopēju noregulējumu mehānismu, ar kopēju uzraudzības mehānismu un arī vienotu sistēmu noguldījumu garantijām ieguldītājiem. Tieši šādu uzdevumu mēs sev uzlikām un tagad mēs varam būt lepni par saviem sasniegumiem. Mēs gribējām panākt konkrētus rezultātus, un tagad mums ir ambiciozs, bet izpildāms plāns. Tam bija vajadzīga sadarbība gan pašā parlamentā, gan arī vajadzēja sastrādāties ar komisiju un padomi, jo īpaši ar Barņē un viņa komandu. Mēs esam priecīgi par to, ka e, Eiropas Savienībā vairs nebūs pakļauta e, tirgus e, trakajiem noteikumiem. Mums ir izdevies pāraud saikni starp uh, publisko un privāto. To darot, mēs esam izveidojuši pamatus stabilai un drošai finanšu sistēmai. Tas nozīmē, ka mēs spēsim tagad uh, nodrošināt banku noregulējumu un nodokļu maksātājiem nenāksies uzņemties rēķinus. Šeit parādās ļoti daudz dažādu jaunu noteikumu, un šeit paveras arī izredzes bankām. Bankas spēj spēlēt savu nu, lomu reāli ekonomikā, un līdz ar to varēs nodrošināt izaugsmi un darba vietas privātajā nozarē. Vēlreiz liels paldies visiem par sadarbību. Tieši pateicoties mūsu kopējiem darbam, mums izdevās panākt šādus rezultātus. Strādājot kopā Eiropā, mēs spēsim stāties pretī pārējai pasaulē. Paldies. Eh, tagad dodu vārdu Kārasa kungam divas minūtes. Priekšādātājs kundze, eh, dāmas un kungi, mēs esam eh, to panākuši, mēs esam turējuši savu vārdu. Šodien šis dinozauru milzīgais projekts krīzes risināšanā tiks pieņemts. Tiks spērti tālākie soļi Eiropas integrācijā un tiks dota drošība Eiropas pilsoņiem. Banku savienība ir mūsu apdrošināšana tam, lai nodokļu maksātājs banku bankrata gadījumā netiek saukts pie atbildības. Eiropas bankas līdz ar to esam izveidojuši stabilākas un izturīgākas pret krīzi. Jaunais pašu kapitāla regulējums nosaka noteikumus un standārtus visām bankām. Kopējā uzraudzība ECB tiks Um, izmantota, lai nodrošinātu noteikumu vienveidīgu piemērošanu. Tiks uh, nodrošināti vienoti noteikumi visām bankām maksātnespējas gadījumos. Vienlaicīgi mēs radīsim arī drošību maziem ieguldītājiem. Tiks uh, nodrošināta ātrāka uh, 100 tūkstoši eiro izmaksa septiņu dienu laikā. Tiks veidots arī uh, kopējais noguldījumu fonds. Uh, iekšējā reptilizācija kļūs par normu, un tas ļaus arī veidot spēcīgāku banku noregulējumu fondu. Viens no mūsu centrālajiem mērķiem līdz ar to ir izpildīts. Netiks vairs izmantota nodokļu maksātāju nauda banku bankrota gadījumos. Komisāra kungs, ar Bāzēlu 3 mēs esam arī pieņēmuši eh, banku regulējumu. 4. martā 2014. gadā tika izteikti priekšlikumi deleģētajiem aktiem. Šeit tiek izteikti detalizēti nosacījumi attiecībā uz riska uh, pieņemšanu. Mēs, kā likumdevējs, esam izveidojuši skaidrus noteikumus, un mēs pieprasām, lai uzraudzības iestāde un arī Eiropas komisija dara visu, kas ir to spēkos, lai šos noteikumus kvalitatīvi īstenotu. Pie tā, mūsuprāt, piedaras arī tas, ja uh, banka uzskata, ka persona netiek uzskatīta par uh, riska uh, personu, uh, tad ir jāizmanto ex ante regulējums. Jūsu Eh, priekšlikums mums eh, ir diezgan apšaubāms. Mēs nevēlamies šeit nekādus trūkumus un uh, problēmas. Mēs vēlamies, lai banku alkopēna regulējums tiktu pieņemts. Tieši tāpēc mēs vēlamies ļoti skaidru nostāju no jūsu puses, lai šī jautājuma zīme un mūsu bažas tiktu kliedētas. Grazie, onorevoli. Lās paldies. Dod vārdu Stolojana kungām pusotra minūte. Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos sveikt visus referentus, kas strādāja pie šī ļoti svarīgā dokumenta, ar kuru tiks pabeigta Banku Savienība. Es vēlētos arī pateikties padomēju un komisijai, jo īpaši komisāram Barņē par ieguldītajiem pūliņiem. Tiem, kas vēl ar vien netic Eiropas Savienības spēkam un iespējām atrisināt pašai savas problēmas, es gribētu atgādināt patiesību, kas ir ierakstīta Šūmana deklarācijā, kas bija pirmsākums mūsdienu Eiropas Savienībai. Un proti, vienotu Eiropu varēs panākt nevis vienas nakts laikā balstoties uz vienu plānu, bet gan balstoties uz pakāpeniskiem sīkiem solīšiem, kas radīs de facto solidaritāti. Es ceru, ka jaunais Eiropas likumdevējs pieņems EPP eh, e priekšlikumu mainīt eh, Eiropas Savienības dibināšanas līgumus tā lai mēs varētu panākt šo progresu un īstenot īstenu banku un monetāro savienību, padarīt to drošāku un stabilāku un izveidot vēl ciešāku savienību mūsu starpā. Lielas paldies Fejo kungam pusotra minūte. Priekšsādātāji. Šodien Eiropas parlamenta plenārsēdē piedzīvojam vēsturisku dienu. Šī diena ir tā, ka tiks pieņemta Banku Savienība, un mēs balsosim arī par ļoti svarīgiem tiesību aktiem, kas aiz tās stāv. Es gribētu izmantot sev atvēlēto uzstāšanās laiku, lai apsveiktu Eiropas parlamentu, lai apsveiktu Eiropas komisiju, komisāru Barņē, priekšsādātāju Barozu un Es vēlētos pateikties ikvienam, kas e, kaut ko darīja, lai panāktu e, šādu rezultātu. 2009. gadā mēs sapratām, ka mēs vairs nevaram pieļaut to, ka nodokļu maksātāji sedz e, izdevumus problēmām banku sistēmā. Mēs norādījām, ka šī lapuse ir jāizšķir. Banku savienība ir Eiropas Savienības reakcija un tā ir pozitīva reakcija. Banku savienība padarīs dzīvi daudz vienkāršāku uzņēmumiem, tiem vajadzēs maksāt zemākas procentu likmes par aizdevumiem. Es domāju, ka mēs nevaram akceptēt tik milzīgas atšķirības, eh, kādas mēs vēl piedzīvojām šodien. Mums ir jāaizstāv noguldītāji, mums ir vajadzīgas arī pozitīvas ieguldījuma garantijas schēmas. Protams, ka tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem nākamajam sasākumam. Uh, Šī ir mana pēdējā uzstāšanās deputāta statusā, taču es noteikti turēšu īkšķi par to, lai nākamajā sasaukumā tiktu spērti eh, tālāki pozitīvi soļi noguldītāju aizsardzībai. Es vēlētos patiešām sirsnīgi pateikties visiem kolēģiem šeit zālē par darbu, kas ir veikts Eiropas labā par jūsu centieniem šī sasaukuma laikā. Mēs visi esam izauguši politiskā ziņā un esam izmainījuši situāciju uz labo pusi. Lielas paldies eh, tagad Hibneres eh, kundzei pusotra minūte. Yes. Yeah. Thank you. Uh, Commissioner... Paldies, eh, komisāra kungs, kolēģi. Es vēlētos pateikties visiem, kas piedalījās šajā darbā un nodrošināja, lai šie divi tiesību akti uh, tiktu pieņemti uh, domājot par Eiropas vienotību. Liels paldies, ka iestājāties par eiro un saglabājāt iekšējā tirgus vienotību. Tiks eh, saglabāta mūsu noteiktība lēmumu pieņemšanas procesā un vienotāts noregulējuma mehānisms tiks izmantots visās dalību valstīs. Tāpat arī tiks uh, E, izmantotas iespējas aizdevumu ņemšanai un tiks veidotas arī kompensācijas tam, ka Eirozonas nevar izmantot vienoto noregulēšanas mehānismu. Mēs ceram, ka e, šādā veidā tiks sniegt atbilde tiem, kas nepiedalījās sistēmā. Vienotā fonda ātra izveide ļoti labas ziņas, un tas ļaus e, nodrošināt demokrātisko leģitimitāti, ko esam ievietojuši šajā sistēmā. Uh, Un pēdējais komentārs par banku uh, uh, noregulēšanas direktīvu. Es domāju, ka mēs esam šeit uh, līdzsvarojuši mūsu kopējās attiecības. Es uzskatu, ka šie divi tiesību akti ļaus uh, Eiropai nodrošināt lielāku finanšu stabilitāti. Mēs uzskatām, ka tas ir vienlīdz svarīgi, šie priekšnosacījumi ir vienādi būtiski izaugsmes veicināšanā. Lielas paldies eh, Langina kungam pusotra minūte. Paldies priekšādātāji, eh, komisāra kungs. Es gribētu uh, pateikties par jūsu darbu uh, šo piecu gadu laikā. Es ļoti labi atceros, ka jūsu priekškājs Makrīvīs 2009. gada 15. martā nāca klajā ar saviem pirmajiem priekšlikumiem. Un, uh, Tāpēc es gribētu paust eh, patiešām sirsnīgu pateicību. Tomēr eh, Banku Savienība visticamāk nebūs tāds eh, brīnum līdzeklis. Un attiecībā uz noregulējuma fondu iespējams mēs esam izvēlējušies citādu tiesību aktu, nekā pieprasīja parlaments. Šis noregulējuma fonds nevarēs risināt vecos gadījumus, tikai turpmākos gadījumus. Un vecie gadījumi, piemēram, Deksija, Beneluksā, uh, vai bankas Vācijā vai eh, kredīta agriko Francijā nevarēs izmantot šo jauno noregulējumu mehānismu. Tas neatieksies uz šādām eh, situācijām. Taču esmu priecīgs, ka uh, noguldījumi noteikumi tiks uh, padarīti vienotāki. Taču uh, Tas vienlaicīgi arī palīdzēs tiem noguldītājiem, kas eh, nogulda ļoti daudz vienā valstī, izvairīties no krāpnieciskām bankām citās eh, valstīs. ECB uzstājas to, ka eh, stresa pārbaudes ir jāveic pēc iespējas drīzāk. Es tātad balsošu par šiem tiesību aktiem, bet gribētu vēlreiz uzsvērt, ka tie nav nekāda brīnuma līdzekļa. Ora, uh, Paldies! Un tagad pāriem pie brīvā mikrofona procedūras. Ir pieteikšies desmit runātāji. Ļaušu runāt visiem, bet lūdzu respektējiet vienas minūtes ierobežojumu. Magines skundze, paldies! Paldies kolēģi Gunār, Mariāna, Korīna un citi! E, kas ir e, varējuši panākt politisku vienošanos, lai e, mēs piedzīvot šo dienu. Jā, jūs atzīmējat, ka šī ir tiešām milzīga krīze, un tā ir ietekmējusi ģimenes politikas valstis visā Eiropas Savienībā. Es vēlētos paskaidrot, lai mēs neaizmirstu ciparus. Īrijas kontekstā atcerieties, mūsu nodokļu maksātāji uzņēmās šo te slogu, un mēs sacījām, ka to vairs nekad nenāksies darīt. Tie bija 64 miljārdi. 12. gada jūnijā tika pieņemts lēmums eh, laust eh, šo te sasaisti starp privātiem parādiem valsts parādiem, un tādēļ eh, jūs, komisārungs, runājat par ētiku un morāli. Man ir prieks, ka jūs minat šos vārdus. Labu veiksmi visiem! kas mm, vairs netiks ievēlēti, un arī tiem, kas tiks pārvēlēti. Paldies, Kelī, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kā Karas kungs sacīja, šī diena ir ārkārtīgi svarīga Eiropas Savienībai, jo mēs tuvojamies mūsu piecu darbu gadu periodu beigām un vēlos pateikties visiem, ieskaitot komisāru Barnjē, un eh, viņš pēdējo piecu gadu laikā ir veicis lielisku darbu. Es vēlos uzsvērt trīs punktus. Depozīta garantijas schēma ir milzīgs solis uz priekšu un aizstāvēs eh, noguldītājus, banku eh, prēmijas ir ierobežotas. Uh, Vismaz šie nosacījumi ir nedaudz labāk kā bija iepriekš. Šeit eh, eh, tika minētas divas lietas. Eh, pirmkārt, lai bankas nebankrotētu, ir svarīgi nodrošināt, lai tās nav pārāk lielas. Otrs variants ir to precīzāka uzraudzība. Paldies! Tālāk Plenkovičs kungs. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisāra kungs. Es vēlētos pateikties par tiekungam par visu uh, eh, viņu ieguldīto darbu šajā krīzes periodā. Vēlētos pateikties arī referentiem šodien eh, par šiem diviem uh, tiesību, par ziņojumiem par diviem tiesību aktiem, kas ļaus noslēgt darbu pie Banku Savienības izveidas. Mēs ļoti bieži dzirdām, ka Eiropas Savienība dara pārāk maz un pārāk vēlu, taču šeit mēs strādājam pie preventīviem pasākumiem, nodrošinot lielāku finanšu stabilitāti, samazinot e, izdevumus Eiropas pilsoņiem situācijā, ja banka nonāk grūtībās. Es domāju, ka ar šiem te pasākumiem kas ir paredzēti direktīvā, mēs eh, palielinām uh, eh, uzticēšanās līmeni, ko nodrošina finanšu institūcijas. Paldies, Prendergast kungs. Kundzes atvainojos. Paldies. Es vēlētos uh, eh, atgādināt pateikties par ēskundzē par paveikto darbu un uh, par vēlmi nepieļaut finanšu uh, krīzi. Un kā man kolēģi Marita teica, tad tas ir maksājis 64 uh, miljārdus, kas ir vairāk par 3% no mūsu IKP. Un tādēļ ir svarīgi veidot uh, stabilāku banku sistēmu Eiropā ar uh, labāku banku, banku uzraudzību un stingrākām kapitāla prasībām, mēs e, palīdzam restruktūrēt mūsu grūtībās nonākušās bankas. Šis ir svarīgs, e, šie ir svarīgi tiesību akti, kurus pieņemsim. Eiropas parlamentā būtu bijis labāk, ja mēs to izdarītu, ā, būtu izdarījuši ātrāk, un ja dalība valstis būtu tam piekritušas ātrāk. Vienotais Eiropas Noregulējuma uh, mehānisms arī būs viens no tiem, kas uh, palīdzēs tikt galā ar uh, situ zaudējumu situāciju. Tālāk, Mankas kungs. Paldies! 2006. gadā Eiropas sociālisti iesniedz priekšlikumu mm, par uh, sistēmisko krīžu novēršanas iespējām. Taču eiroskeptiķi un parlaments noraidīja šos priešlikumus un sacīja, ka tirgus pats ar visu tiks galā. Nu, kā redzam, tas nenotika. Un, uh, diemžēl, bankas nācās glābt tiem cilvēkiem, kas nebija atbildīgi par šo problēmu rašanos. Nu, labāks tirgus uh, regulējums. Uh, situācijā, kad zaudējums, eh, par zaudējumu maksā visi, bet peļņu sadala banku akcionāri. Nu, noregulējuma un sanācijas sistēmas izveide e, ir vērst uz to, lai e, nodrošinātu finanšu pakalpojumu turpināšanos un nepieļautu, kā par zaudējumiem maksā nodokļu maksātājiem. E, banku akcionāriem ir eh, jāizjūt uz savas ādas banku zaudējumu, tas uzliks uz viņu pleciem lielāku atbildību par savu darbību. Paldies, un tālāk papadopulu kundze. Cienījamie kolēģi, priekšsēdētājs kundze, šonedēļ Kiprā mēs atzīmēsim lieldienas un arī uh, Un šeit Strasbūrā mēs atskatāmies eh, uz piec gadus tālu pagātni, uz to, ko esam panākuši un ko nav izdevies panākt, eh, kādas ir ekonomiskās krīzes seks. Un jāsaka, tā ir diezgan eh, bēdīga uh, lasām vēl, īpaši lūkojamies uz uh, Kipras situāciju, uz to, kā mēs esam spējuši vai nespējuši pārvaldīt sistēmiskos riskus. Nu, tagad tas viss ir pārvērsts tiesība aktā, un tagad tas viss raugās nākotnē. Tas jau viss ir labi, bet kā ar valstīm, kurām bija šīs problēmas, kuras nonāca grūtībās, kam bija jāaiziet cauri, eh, kam bija šis krustceļš jāaiziet visā šajā te periodā. Un ir jau labi skatīties nākotnē, bet nevajag aizmirst tās valsts, kas joprojām cieši no krīzes sekām. Paldies, eh, Tāmovičs kundze. Paldies! Eiropas finanšu sektora stabilitāte ir ļoti svarīga visai Eiropai, bet es tāpat laikā domāju, tas nedrīkst būt uh, svarīgāk nekā nodokļu maksātāja aizsardzība. Mums ir jās, nu, gal galā jāpārliecinās, ka ar, nu, arī banku vadītā vēlas cīnīties pret uh, krīzi saviem spēkiem. Nevaram radīt jaunus parādus, jo redzējām, kā šī politika izgāzās. Bankām jāpiedalās finanšu sektoru stabilizēšanā. Mēs vēlamies aizsargāt pilsoņus no banku bankrota gadījumiem, tā lai nebūtu atkal tā, ka nu, bankas tiek finansētas no nodokļu maksātāju kabatas. Tāpēc veidojam šo noregulējumu fondu, uh, Eh, un tāpēc atbalstīšu šo priekšlikumu. Paldies! Grācie, honorevole Vulžen. Paldies! Un tālāk Vulčeniškungs. Paldies priekšsādātāji! Eh, nu, neskatu, ka šī diena ir īpaši vēsturiska kaut kādā veidā. nu, tajā, ka beidzot eh, vis vainīgie maksās, nē, jo galgulā krīze pat par sevi bija pirmām kārtām jau banka vaina. Tā, tas, kā viņi īstenoja kreditēšanas politiku, bija pie vainas bija eh, krīzes aizsākšanā, un par to, nu, gan viņš šobrīd netiek saukt pie atbildības. Tie bija nodokļu maksātāji, kas samaksāja. Nu, laimīgā kārtā, protams, tas tagad mainīsies, bet Šķiet, ka banku sistēma tik un tā būs joprojām tāda kā valsts valstī pati saviem noteikumiem radīs šo virtuālo naudu, virtuālos līdzekļus, kas faktiski nemaz nepastāv. Mēs ceram, ka nākamais parlaments sasaukums turpinās darbu pie šīs jomas, tā lai, nu, bankas tomēr sauktu pie atbildības. Paldies! Grazie, honorevole Sāra. Paldies, un tālāk Salavrakos kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tas ir labi, ka Eiropas Savienības līmenī esam noteikuši minimālo uh, eh, depozītu garantiju pienākumu uh, mazajiem ieguldītājiem. Un Protams, ka šis paveiktais darbs un centieni ir atzīstami, bet par krīzi vēl nav samaksāts, un gal galā to tiešām samaksās nodokļu maksātāji. Es neticu, ka e, būs tā, ka akcionāri paši beigās maksās par savām kļūdām. E, monetārā krīze e, arī ir viena no krīzēm, un ko mēs piedzīvojam. Mums ir vajadzīgs spēcīgs eiro, bet eh, no vienas puses tas ir labi, no otras puses pārāk spēcīgs eiro uh, grauj atsevišķu valstu konkurēt spēju un eksporta spēju. Tāpēc neaizmirsīsim uh, to, kas šajā periodā, starp citu, ir noticis ar dolāru. Bet es vēlētos pateikties visiem kolēģiem un komisaram Barņē par pieaugtiem pūlēm. Eh, risinot šo sarežģīto situāciju un strādājot pie, šī neviennozīm, pie šiem neviennozīmīgiem tiesību aktiem. Paldies tālāk, Morganti kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, nu, esam dzirdējuši, ka eh, krīzes laiko, laikos mūsu bankas jāglāb, citādi tas ietekmēs visu uh, Eh, tautsēmniecību. Nu jā, tieši tā, mēs paši esam pie tā nonākuši. Bankas ir izaugušas pārāk liels, lai varētu atļauties vienkārši bankrotēt. Un beigās kreditori un a, be, a, kreditori un vienkārši ieguldītāji ir tie, kas maksā rēķinu. Nu, mēs cenšamies īstenot tiesību aktu, kas radītu labāku situāciju. Un Un šeit mēs cenšamies nodalīt atšķiri, eh, teiksim, dažādas eh, līmeņa bankas, un eh, mēs šeit atskatāmies uz to, kāda likumdošana tika pieņemta jau 30 gados ASV. Banka galvenais uzdevums ir investēt reālajā ekonomikā, un visi šie instrumenti, kas vienkārši nodarbojas ar spekulācijām finanšu tirgu, nu lai viņas to dara, bet ne ar mūsu naudu. Eh, Barņiekungs, tagad vārds jums. Merci, Paldies priekšādātāju. Jāsaka, kopā esam paveikuši ļoti garu ceļu. 28 valstu kompānijā. Teiksim tā, nu. Un šis 28, tas nav tāds gadījums skaitlis, tas ir bijis tāds brīvprātīgs darbs no visu puses, no valdību puses, no mūsu puses. Visi centās radīt šo iekšējā tirgus vienotību. Un, protams, ļoti lielums lomu spēlēja arī tādu finanšu um, spiču darbā, kā, piemēram, Londonas City un godātie deputāti. tie, kas pauda nožēlu par to, ka Eiropas Banka Savienība nāk tik vēlu, nu jāsaka, tā saka, primo, primāri bija radīt šo uzraudzības mehānismu, tieši tā kā tas atbilst Rozjēra ziņojumam ar visiem šiem, e, nu, EIB iesaistīšana, MVU atbalstu un tā tālāk. Mums bija ļoti daudz referentu, kas strādā pie šiem jautājumiem. Pēc tam ļoti strauji mazākā divu gadu laikā ķērāmies klāt eirozonai un veidojam šos brīvprātīgos banku savienības mehānismus, kur var līdzdarboties tie, kas to vēlas darīt arī. Piemēram, Zviedrija tieši tā kā Šmita kungs teica. Jo eirozonas stabilitāte pilnīgi noteikti ir vajadzīga jo tā nodrošina tārāk visas Eiropas Savienības stabilitāti, kā to piedzīvojām. Un tāpēc nevar noliegt, ka šeit būtisku darbu paveic Elīze Fērer, Mariana Taisens, Svens Gīgolds un tā tālāk, un tieši tā kā teica Vortmans Kolas kundze, ir jāpriecājas par to, ka Grieķijas prezidentūra arī sniedza šeit šo pēdējo grūdienu, lai mēs varētu nonākt pie vienošanās jo domāju, ka arī Eiropas centrālajai bankai pienākas paldies, ar, ar, ņemot vērā, ko paveic gan Dragīkungs, gan viņa dienesti. Un šie kopējie noteikumi ir vajadzīgi, lai nodokļu maksātāji nemaksātu par banku kļūdām. Šis noregulējuma mehānisms, kā jau Hokmarkungs nu pat teica, ļaus mums nodarboties arī ar profilaktiskiem, preventīviem pasākumiem, kas visiem, visām iesaistītajām pusēm dos zināmas garantijas. To teica gan Bālskungs, gan arī Karasakungs. Jā, un mēs runājam šeit par noteikumiem, kas attieksas uz 8300 bankām Eiropas Savienībā. Mēs runājam par struktūru fondiem, kas ļaus ierobežot risku, kas ļaus nodrošināt labu uzraudzību, kas ļaus pareizi sadalīt atbald, atbildību, nodrošinās pārskatāmību. Mēs zināsim, kas dara ko. Tiks lieta gaisma pār šīm spēlītēm, kas jāsaka līdz šim nebija īpaši labi izgaismotas. Magines skundze, gribu jāsaukties uz jūsu vārdiem par morāli, par ētiku jo šie nedrīkst būt tikai tukši vārdi, to pamatā jābūt arī tiesību aktiem. Par ētiku un morāli runājot, pilsoņiem ir jāredz, ka šādi principi tiek izmantot. Te gribu teikt paldies Karaskungam par to, cik precīzi viņš formulēja jautājumu par banku vadības atalgojumiem. Priecājos par to, ka varējāt panākt vienošanos arī par uh, um, tehnisko šī priekšlikuma daļu. Pēc ekonu komitejas diskusijām no Tamāra Karas izteikumiem var teikt tikai to, ka lūk atbalstu parlamentu izteikumu par to, ka jābūt arī eksante atbildībai par paveikto. Un es saku, jāsaka, priecājos par šo interpretāciju tieši tā, kā Karaskungs teica, un to apstiprinām arī oficiālā vēstulē. Tas ir piemērs kas nu, ļoti labi parāda, ka pilsoņi vēlas no mums atbildi uz šādu veidu jautājumiem, un mēs kā komisija cenšamies parlamentam šeit palīdzēt. Jo nedrīkst būt tā, ka finanšu iestāde var darboties nesodīti, tā kā tas ir bijis līdz šim ka šī finanšu pasaule dara, ko grib. Nē, finanšu pasaulē ir jākalpo reāli ekonomikai. Mēs esam paveikuši ļoti daudz. Un, kad runāju par pilsoniem, pilsoņiem un nodokļu maksātājiem, tad var droši teikt, ka esam palīdzējuši nodrošināt viņiem aizsardzību. Un jāsaka, ka šie dokumenti ir tieši vērst uz pilsoņiem, nu, piemēram, nogodījumu garantijas schēmā. Ar Priecājos, ka šeit ir lūk mans kolēģis arī no komisijas, kas tek, sekoja līdz lūk hipoteku aizdevumi, virkne, virkne daudzi dokumenti, kas tika izstrādāti, nu, investora aizsardzība, pie kā strādājam ar Oli Šmitu, eh, ar Zālvas kungu un Fejo kungu strādājam vēl pie tiesību aktiem. Un tie visi ir dokumenti, kas skar pilsoņu ikdienas dzīvi, jo viņi ir tie, kas cieš no tā, ka trūkst pārskatāmības un nerad arī notiek arī zināmas manipulācijas ne tiek mm, atbilstīgi skaidri noteikti atbildība. Nē, pret to visu esam vēršusies ļoti labi. Gribēju atgādināt jums par visu to paveikto darbu, to, cik daudz bija iesaistīti tajā, cik daudz tiesību akts esam pieņēmuši. Pašu kapitāls, ēnu, ēnu banku darbība, Relka Drāvī, Kungverners Langens, strādāja pie svarīgiem dokumentiem. Te runājam par daudziem un daudziem dažādiem tiesību aktiem, kas beigu beigās ietaupīs miljoniem eiro, un šī pārskatāmība būs ārkārtīgi nozīmīga. Tā ļaus mums arī tālāk virzīties uz priekšu. Markus Ferbers un finanšu tirgi, ļaunprātīgi tirgus izmantošana. Uh, vēl viena joma, kur pieņemam dokumentus, jo vienmēr ir tādas bankas, kas cenšas ļaunprātīgi izmantot tirgu. Te strādājam ar Mar Arlēnu Makārtiju, Usits ar Svenu Gīgoldu, revīzija ar Sajadu Kārimu, nekustamā īpašumi ar Svinbērnas kundzi strādājam pie tā. Uh, finanšu konglomerāti, kurus darbojamies ar Stolojanu kungu. Ļoti daudz dokumenti. Tie visi nodrošina arī izaugsmi, e, un te gribu runāt par diviem īpaši svarīgiem katiem, ar, pie kā strādājam ar Lambertu kungu un Hibners kungu, par riska kapitālu un Eiropas fondi uzņēmēji darbībai sociālā jomā, jo tieši šeit tiks radītas jaunas darbietas, un tur strādājam kopā ar Sofiju Okonī. Par visu šo darbu gribu teikt paldies, jo ar jums eh, sadarbojoties mūsu dienest arī varēja ļoti daudz ko panākt. Es domāju, arī juridiskie dienesti ir labi pastrādājuši. Protams, šis saraksts nebūtu vēl nav visaptvaroši, vēl ļoti daudz kas ticis paveikts un daudz, kas arī būs jāturpina nākamā sasaukuma laikā, lai nodrošinātu stabilitāti ilgtermiņā. Esam jau strādājuši, piemēram, Krācas kundze pie, kundze pie salīdzinošiem kritērajiem, finanšu atskaites ar Baldasārī kungu, struktū, banku struktūra reformas, um, godātie deputāti. Es zinu, ka daudz no šiem dokumentiem varbūt nāc ar, ar tādu novēlošanos, jūs gribējāt tos redzēt jau agrāk, bet tie ir dokumenti, kas saistīti ar ļoti daudzām jomām, tiešām runājam par 8300 banku, kas ir diezgan dažādas. Un mums to visu vajadzēja detalizēt, precizēt, izstrādāt. Un turklāt jāuzdod beigās jautājums, vai ar to pietiek? Jā, pietiek, pietiek ar to, ka šie dokumenti tiks pieņemti, tas pietiks attiecībā uz lielākajām bankām ar noteikumu, ka šie dokumenti un tiesībāk tiks atbilstīgi arī īstenoti. jo mēs runājam šeit arī par tādām bankām, kur kopējais apgrozījums ir lielāks par vienas otras valsts IKP. Tam ir ļoti liela ietekme arī uz sociālo jomu. Un te runājam arī par sistēmiskiem riskiem, un tieši tāpēc ir vajadzīga šī struktūra reforma, pie kā vēl turpināsim strādāt, kas, e, nu, domāju, ka arī daudz no jums taču atgriezīsies šai parlamentā nākamā sasaukuma laikā un varēs virzīt tālāk uz priekšu šo reformu katrā ziņā, pat ja es nebūšu šajā amatā un tāds to šeit arī nebūs, es varu tomēr ļoti uzmanīgi sekošu līdz notikuma attīstībai un Un tāpat arī vēlamies aizliegt šīs spekulatīvās darbības, kas ir bijis eh, viens no mm, elementiem iestrādāts noteikumu, kas tika iestrādāts komisijas piedāvātajos priekšlikumos. Lūk, dāmas un kungi, godātie deputāti. Jāsaka, jāskat, jā, tālāk jāsako līdzi uzmanīgi šo dokumentu īstenošanai tie varbūt vēl ir jāpapildina, mazliet jāmodificē, ja tas vajadzīgi, izrādīsies vajadzīgs un jāaicina arī partneri uz atbilstīgu sadarbību. Atcerēsimies, ka mēs taču esam G20 ietvaros. Tas nozīmē, ka arī globāli mēs varam dot savu ieguldījumu krīzes pārvarēšanā. Mēs savu darbu šeit uz vietas esam paveikuši, un tagad jārunā ar īpaši Amerikas partneriem G20 ietvaros, tā lai ik viens paveiktu savu. Daudzām bankām šķiet, ka esam paveikuši uh, ļoti daudz. Viņi saka, ka par daudz, ka varbūt vajadzētu pašregulēšanos un mazāku regulējumu, bet nē, tieši šāda veida pašregulēšanās 30 gadu laikā noved pie krīzes. Nē, ir vajadzīga laba uzraudzība, atbilstīgs regulējums, un te es gribētu izteikt vienu novērojumu, ka visas politiskās grupas šai parlamentā tādā vai citādā veidā līdzdarbojās referentu darbā, to referentu darbā, ko šeit minēju. Un tas tāpēc, ka viņi apzinās, ka ļoti daudz pilsoņi cieš no tā, ka regulējumi trūks, un tāpēc visi ir devuši savu ieguldījumu, lai izveidotu tālāku bāzi finanšu sektoru stabilitātei. Arī tālāk turpināsim darīt visu, lai atjaunotu izaugsmu un konkurētspēju Eiropā. Grazie. Paldies, komisārkungs. Tālāk došu vārdu ministram Venicēlos kungam. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. esmu bijis ekonomikas ministrs Grieķijā, varbūt bijis grūtākajos laikos Grieķijai finanšu krīzes laikā laikā, kad tika apdraudēta visa banku sistēma, laikā, kad bija nepieciešams eh, būtiski samazināt Grieķijas eh, valsts parādu. Tā kā varu runāt no savas pieredzes un lēmumu, kas tiek pieņemts, tas eh, par vienoto uzraudzības mehānismu, par banku savienības izveidu un nostiprināšanu. Tie ir ārkārtīgi uh, svarīgi lēmumi, tiem ir vēsturiska nozīme, jo mēs beidzot sērojam šo sasaisti mm, starp e, valsts parādu un privātu parādu, kad e, privātu banku krīze var pārvērsties par valsts e, finanšu krīzi. Esam likuši pamet akmeni šim jaunajam regulējumam. Tas, protams, nav vienkārši monetārās un ekonomiskās savienības pilnveidošana joprojām prasīs eh, mūsu pūles. Un eh, es piekrītu tiem eh, runātājiem, kas to uzsvēra, kas sacīja, ka ar vienotu uzraudzības mehānismu vien nepietiks, ka ar vienotās noregulējuma sistēmas izveidu vien nepietiks. Uh, Mums ir jāturpina strādāt pie vājām vietām, jāveido depozītu garantijas schēma Eiropas līmenī, lai mums būtu patiešām ES eh, garantijas sistēma jo tikai tādā veidā mēs varēsim pārvarēt galvenās grūtības un nelīdzsvarotību starp dalību valstīm, struktūrālu nelīdzsvarotību, kur apgrūtina finanšu sektora darbību. Ja mēs aplūkojam pašlaiz, pašreizējo finanšu tirgu Eiropā, tad eh, procentu likmi jomā ir vislielākais disbalans, un tas principā uh, Eh, arī rada atšķirības starp izaugsmas iespējām dažādās dalība valstīs. Tas skar mazo un vidēju uzņēmumu darbību, jo viņiem ir nepieciešama viņu darbības kreditēšana, bet vienā valstī, piemēram, eh, kapitāla eh, izmaksas ir par 6% augstākas kā citā, piemēram, ja mēs salīdzinām Grieķiju un Vāciju un tas rada dažādas spēles noteikumus. Un tas viss tādēļ, ka mums nav pilnībā izveidota uh, Banku Savienība, Eiropas Savienībā. Un tas jau, protams, skar ne tikai Grieķiju, bet arī citas valstis. Problēma ir arī kapitāla aizplūšana no vienas valsts uz citām, un tas nevienmēr ir procentu likmju dēļ, bet par priekšstatu, ka kaut kur citur valda lielāka stabilitāte un drošība Un tāpēc ir vajadzīgs trešais pīlārs - vienota Eiropas noguldījuma garantijas sistēma, kas eh, palīdzēs tikt garā, galā ar šiem nelīdzsvarotības elementiem. Jā, un šis svarīgais lēmums tiek pieņemts eh, pavisam tuvu eh, nākamajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Šis jaunais priešlikums par uh, Eiropas uh, Banku Savienības izveidi uh, ļoti svarīgi, kā attīstīsies notikumi. Tas īpaši interesē cilvēks, kas ir bez darba. Viņus interesē, kā attīstīsies ekonomika. Viņi seko tam, kā attīstās situācija banku uh, sektorā. Jo, tie, gal, jo um, vienoto mehānismu izveidi ir priekšnoteikums uh, stabilākas un konkurētspējīgākas tautsaimniecības izveide Eiropas Savienībā. Uh, Tas ļaus uzņēmumiem darboties uz stabiliem pamatiem ar eh, procentu likmēm, kas paaugstina konkurētspēju. Bankām ir jādod savus ieguldījumus izaugsmē un darba vietu skaitu palielināšanā, eh, īpaši pievēršoties jaunatnes bezdarba problēmu risināšanai un e, arī tajā visā savu ieguldījumu ir jādod banku savienībai. E, šī te reforma jau nav domāta tikai banķieriem un finanšu instrumentu pārvaldīšanai. Mēs te runājam par lietām, kas ir nepieciešamas reālajai ekonomikai, un tas ir, e, teiksim, tas darbs, kur arī bankām jāpieliek savu roku tas ir svarīgi īpaši tiem cilvēkiem, kas zaudējuši savu darbu un eh, kas slīkst eh, arvien lielākā nabadzībā. Viņiem arī ir jāspēj gūt labums no tā darba, ko mēs šeit esam eh, paveikuši. Es vēlētos veltīt atzinības vārdus Barnie kungam par viņa ieguldījumu, par darbu. Protams, mēs neesam izdarījuši visi. Vēl ir eh, jāspēr noteikti soļi, lai atdalītu, eh, piemēram, investīciju eh, daļu no ieguldījuma daļas bankā. Bet esmu pārliecināts, ka mēs spēsim nākotnē panākt mērķus, ko esam izver, izvirzījuši. Un tātad banku mazumtirdzniecības pakalpojumu daļa un investīcija daļa būtu jānodala jāsakārto Mm, šie te mehānismi un uzraudzības sistēma tādā veidā, lai tas varētu palīdzīt, palīdzēt investīcijām un attīstībai un uh, dod savu ieguldījumu arī bezdarba problēmu risināšanā. Jo gal galā tā pamadoma ir tāda, ka ekonomikas un finanšu sektoram ir jāatbalsta uzņēmumi, uh, Uh, lai tie varētu savukārt uh, dot uh, ieguldījumu ekonomikas attīstībā, nevis mērķētu uz īstermiņa iegūmiem kazino tipa ekonomikas, ekonomikā. Mēs raugāmies nākotnē optimistiski. mums ir 130 sistēmiski svarīgu e, banku Eiropas līmenī, un e, stresa testu laikā mēs kontrolējām e, aktīvu kvalitāti. Un galvenais mums ir izdevies nodalīt tātad banku parādus no valsts parādiem. Līk šīs Mums ir vajadzīga veselīga Eiropas banku sistēma, eh, banku sistēma Eiropas līmenī, kas ir droša, kur eh, valsts, ob valsts obligācijas var brīvi cirkulēt tirgu, lai mums būtu veselīgs, saprātīgs vērtspapīru portfelis, eh, lai mēs varētu mācīties no aburtā loka un nonāktu, no, uh, nonāktu veselīgā tādā ekonomikas attīstības ciklā. Un uh, Banku Savienība noteikti palīdzēs to sasniegt. Uh, mums ir jārunā ar Eiropas pilsoņiem un uh, stāstot viņiem par lietām, uh, kas viņus interesē, kas ir saistīti ar viņu dzīvi, uh, nevis par kaut ko abstraktu, attālinātu. Uh, Kaut kādā tālā banku pasaulē mums ir jārunā par eh, cilvēku ikdienas vajadzībām. Grazie, ministro, la parola all'onore. Lielas paldies, ministra kungs. Tagad dodu vārdu Hokmarka kungam divas minūtes. Paldies. Priekšsēdētājs kundze, paldies eh, komisāram Barņē, paldies ministram Venocēlos no Grieķijas prezidentūras, un es vēlētos pateikties arī iepriekšējai Lietuvas prezidentūrai, kura panāca politisko vienošanos starp parlamentu un padomi. Esam beiguši intensīvu likumdošanas periodu, kurā esam ielikuši pamatus Eiropas Savienības banku nozares nākotnē un banku tiesību aktiem. Mums ir izdevies panākt īsto līdzsvaru starp valsts finansējumu un vispārējo ekonomiku. Tagad uh, ejam iekšā nākamajā periodā. Un tāpēc mums ir jānodrošina, lai stabilitāte dotu savu ieguldījumu arī darba vietām un uh, izaugsmē. Mēs šeit liekam pamatus tādai banku nozarei, kas būs daudz stabilāka ar iekšējās rekapitalizācijas procedūru, par kuru mēs agrāk runājām. Mēs mēģinājām nodrošināt lielāku stabilitāti šajā sistēmā, eh, tad, kad saskarsimies ar nākamo krīzi. Mums ir jānodrošina arī tas, lai mums būtu kopēji tiesību akti un lai mēs uzņemtos eh, atbildību nacionālā līmenī. Mums ir jābūt daudz ticamākiem, mums ir jānodrošina Eiropai vajadzīgās investīcijas un izaugsme. Nedomāju, ka eh, kāds eh, ticēs, ka nodokļu maksātājiem atkal vajadzēs uzņemties šīs problēmas. Galu galā bankām ir jāuzņemas eh, tieši tāda pati atbildība kā jebkuram citam uzņēmumam, kas darbojas nozarē. esam tagad eh, spēruši soli uz priekšu. Es vēlētos pateikties visiem, kas piedalījās šī rīta debatēs. Uzskatu, ka tika pausts plašs atbalsts šiem pasākumam. Tagad mums ir jānodrošina, lai īstenošana notiktu tikpat veiksmīgi kā pieņemšana. Esam šeit ielikuši pamatus un esmu patiešām lepns, ka piedalījos šajā darbā. Lielas paldies Hokmārka kungam! Tagad divas minūtes eh, Simona kungam. Eh, priekšādātāja kungs, godāmais Barņēkungs, godāmais ministra kungs Venocelos, godājumie līdzreferenti, ānu referenti, godājumie kolēģi. Man ir ārkārtīgi liels gods eh, šodien pēc piecu gadu diskusijām par Banku Savienību šeit pielikt punktu šim jautājumam. Uzskatu, ka jau debašu sākumā uh, tika eh, ļoti skaidri pausta sociāldemokrātu nostāja. Protams, mūsu mērķis šo debušu noslēgumā ir nodot skaidru signālu eh, visiem, kas atrodas ārpus šī parlamenta. Eiropa šodien ir panākusi ko īpašu, un ar balsojumu mēs eh, pabeigsim šo svarīgo darbu. Līdz ar to mēs vēlamies vērsties pret visām tām kritiskajām balsīm, kas mums vispār vairs neticēja, kas neuzskatīja, ka mēs spēsim šeit eh, panākt eh, pozitīvu virzību. Tagad uzskatu, ka mēs esam eh, šīm kritiskajām balsīm pierādījuši, ka mēs spējam darboties un ka ar Banku Savienības pabeigšanu nodokļu maksātāji līdz ar to tiks uh, noņemti no pirmajām rindām, uz viņiem vairs nevērsīsies uh, uh, ienaidnieka uguns. Viņi sēdēs tagad aizmuguras sēdekļos. Mēs esam darījuši visu, kas ir mūsu spēkos, lai banku krīze uh, nākotnē tiktu risināta daudz saprātīgākā veidā nekā agrāk. Mēs esam izpildījuši savus mājas darbus. Protams, paliek vēl ļoti daudz darba nākamajiem periodiem, nākamajām paaudzēm, kas stāsies mūsu vietā, padomē un komisijā un arī šeit parlamentā. Viņiem būs jāstrādā tālāk, taču šodien dodam svarīgu signālu Eiropas cilvēkiem. Eiropa vēlreiz ir pierādījusi pašā dziļākajā krīzē, ka tā ir spējīga uh, no krīzes mācīties un gūt spēku. Tieši krīze ļāva Eiropas Savienībai virzīt uz priekšu. Ekonomikas un monetārā krīze ļāva mums pieņemt šādu svarīgu uh, projektu, kas attiecas ne tikai uz Eirozonu, bet arī uz visu Eiropu un pasauli, kas sniegs daudz lielāku stabilitāti mūsu pilsoņiem. Turpināsim darbu. Muchas gracias, senor Simon. Lielas paldies, Simona kungs. Līdz ar to debates par šo jautājumu ir beigušās. Balsojums notiks šodien 2012. Tagad varam pievērsties nākamajam mūsu darba kārtības punktam, un tās ir kopīgās debates par preču drošumu un patērētāju aizsardzību. Šeit eh, runāsim par trīs ziņojumiem. Pirmais ir Šaldemauza ziņojums, pēc tam Pīti